Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Sākšu mūsu kopīgo publisko uzklausīšanu. Juridisko lietu komiteja, um, priekšsādātājs ir šeit, uh, Svavots kungs, un uh, izmeklēšanas komiteja attiecībā uz uh, naudas atmaskāšanu nodokļu nemaksāšanu. Un došu vārdu uh, savam kolēģim, lūdzu. Paldies, liels paldies, eh, Langen kungs, priekšsādātāja kungs. Sveicu eh, visus deputātus uz šo uzklausīšanu. Liels paldies pāna komitejai par to, ka pieņēmāt mūsu uh, Eh, piedāvājumu organizēt šādu kopīgu uzklausīšanu. Mēs runāsim par trauksmes cēlēju eh, aizsardzību Eiropā. Tas ir svarīgs elements eh, labi funkcionējošā demokrātijā. Jūrija komiteja un referenta Rozjēras kundze gatavo pašiniciatīvas ziņojumu attiecībā uz trauksmes cēlēju visai Eiropas aizsardzību. Šodienas uzklausīšana uh, Eh, ir ļoti īstā brīdī, un eh, tagad dodu vārdu Langenkungam sēdes vadībai. Paldies! Es gribētu eh, pāriet uz savu dzimto valodu, mums ir tūkojums visās valodās pieejams, ir arī uh, translācija internetā, viss ir publisks un gribu atgādināt eh, Svabodas kungs, priekšādātāja kungs, ka šo te projektu trauksmes cēlēju aizsardzību īstenojam kopīgi. Tas ir arī mūsu komitejas darba kārtībā, un mēs esam pateicīgi, ka juridisko lietu komiteja sastāda iniciatīvu ziņojumu, mēs izskatīsim viņas ziņojumu rezultātus, un eh, gribu sveikt Kofortkungu un Ječekungu, kas ir mūsu līdzreferenti. referenti es redzu šeit trīs eh, pana komitejas vicepriekšsādātājus. Mēs neesam daudzskaitlīgi, bet svarīgākie cilvēki ir klāt. Sirsnīgi jūs sveicu. Un man ir liels prieks, ka šodien varēsim eh, sveikt mūsu vidū virkni ekspertu. Un tā kā dažkārt dzīvē gadās, mēs šeit eh, vienreiz, vienmēr apspriežam sieviešu pārstāvniecības uh, jautājumu. Um, mums ir tikai 35% sieviešu, bet šodien mums ir piecas ekspertes. Visas sievietes sirsnīgi sveicu jūs, dāmas. Um, sveikšu jūs arī katru atsevišķi. Vigilēncā Pacī, kura ir Māstrekts universitātes asistētā profesors, sirsnīgi sveicu jūs. Šarlota Grasa, kas ir uh, konkurences un atbilstības uh, nodaļas uh, vadītāja Valurek grupa. Uh, Un tad eh, Keitija Džeimsa, eh, nevalstiskās organizācijas eh, Public Concerns at Work izpildirektore, Frederika Barro, Eiropas koledžas profesore un Rozita Hikeja šajā pusē, jā. Strateģisko izmeklēšanu nodaļas vadītāja Eiropas ombudu birojā. Sirsnīgs paldies, ka esat ieradušās. Parasti Katrai runai mēs eh, atvēlam septiņas minūtes, tātad ievad runai. Paldies eh, par to, ka iesniedzāt arī savas rakstiskās piezīmes. Tās ir mūsu dokumentos, un es gribētu sākt ar abacīku. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies godātie komitejas deputāti, godātie dalībnieki, labrīt un liels paldies, ka ielūdzāt mani uz uh, šo iespēju šodien ar jums apspriest uh, E, tagadējos noteikums attiecībā uz trauksmes cēlējiem dalību valstīs. Es savā prezentācijā pirmkārt e, sniegšu tādu vispārēju pārskatu par to, kāda ir juridiskā situācija Eiropas Savienības dalību valstīs attiecībā uz trauksmes cēlēju noteikumiem, un tad detalizētāk iedziļināšos juridiskajā ietvarā, kas ir spēkā, un visbeidzot runāšu par izaicinājumiem un to, kā mums vajadzētu raudzēties nākotnē. Galvenais, ko es gribētu jums pateikt un par ko gribētu šodien runāt, ir tas, ka mums ir sadrumstalota juridiskā aizsardzība attiecībā uz trauksmes cēlējiem. Un šī fragmentācija ir tāda daudzslāņaina. Ko es ar to domāju? Uh, Pirmais fragmentācijas līmenis ir tas, šis slānis ir tas, ka mums vispārīgi trūkst trauksmes cēlēju aizsardzību. Ne visās dalībvalstīs ir noteikumi, lai viņus aizsargātu, un daudzās dalībvalstīs ir tikai daļēji noteikumi. Tas nozīmē, ka tas ir noteikts civilajā likumdošanā, krimināla tiesībās un citos aktos, bet nav tāda specifiska aizsardzība trauksmes cēlējiem. Uh, lai to vizualizētu, ko tas praksē nozīmē. Šis attēls parāda to, ka lielākā daļa dalībvalstu, 13 kopskaitā, un šeit mēs arī redzam, kuras tās ir, sniedz tikai eh, daļējus noteikumus, un daudzās eh, pat vispār nav eh, tāda noteikuma vai ir ļoti ierobežota aizsardzība. Es atgriežoties pie šo noteikumu uh, ieviešanas. Uh, Eh, vēl runāšu par to, ka eh, noteikumu spēkā esamība vēl nenozīmē, ka tie tiek ieviesti. Eh, tātad juridiski runājot, mēs redzam pat tādu zināmu uzlabošanos pēdējos divu gadu laikā. Esam tātad redzējuši trauksmes cēlēju aizsardzības paplašināšanos dalībvalstīs, un tā ir laba ziņa. Piemēram, Francijā, Zviedrijā, 2016. un 2017. gadā ir paplašināta viņa aizsardzība, parādās jauni likumi tādās valstīs kā Slovākija, notiek diskusijas arī Čehijā, Spānijā par jauniem noteikumiem trauksmes cēlāja aizsardzībai. Tā tāda vispārējā tendence ir uztvert uh, trauksmes celšanas noteikumus nopietni, un uh, tas tiek iestrādāts arī nopietnos atsevišķos likumos. Un tomēr, ko mēs redzam praksē, un tas ir tas otrais fragmentācijas slānis, par ko šodien runāšu, ir tas, ka trauksmes celēju noteikumiem ir ierobežots aptvērums. Piemēram, Rumānijā ir fantastisks likums, bet tas attiec tikai uz publisko sektoru un neietverot lielu svarīgu daļu sabiedrības. Tas ir arī ierobežots uh, Eh, konkrētā jomā, piemēram, ir valstis, kurās tas darbojas finansēs vai korupcijas jautājumos, bet ne visur. Un tomēr mēs eh, praksē redzam, ka gan veselības aprūpas sektorā, gan vīdes sektorā var uh, notikt trauksmes celšana, un tātad, ja ir šī fragmentācija, jā, likums pastāv, bet ko tad tas maina? Un tā ir vēl viena problēma, ko mēs redzam uh, dalībvalstīs. Protams, ir arī labi piemēri, es nezinu, vai jūs to varat redzēt, jo tas ir nedaudz neskaidri, bet es zinu, ka īrijā un apvienotajā karalistē ir uh, informācijas sniegšanas uh, uh, likumi, kas attiec uz visām uh, nozarēm. Otrā lieta, ko šodien gribēju jums pateikt, ir uh, uh, tie raksturlielumi, un es uh, tā kā nav daudz laika, gribētu runāt par uh, ziņošanas kanāliem trauksmes cēlējiem, lai uh, radītu juridisko noteiktību trauksmes cēlējiem un lai uh, radītu tādu patiesu kontrolas sistēmu, ir vajadzīgi šie skaidrie ziņošanas kanāli. Un tas ir arī Eiropas padomas rekomendācijās atzīmēt dalībvalstīs. valstīs dalību valstīm attiecībā uz uh, trauksmes cēlēju aizsardzību. Tendence ir tāda, ka dalību valstis uh, uh, uzliek pienākumu trauksmes cēlējiem vispirms ziņot organizācijas iekšienē, varbūt darba devējiem. Tas var būt labi, jo tas ir tuvāk problēmai, bet praksē mēs redzam, ka tas var būt arī kontraproduktīvi, tāpēc ka uh, Um, trauksmes cēlēji var saskarties ar negatīvām sekām savai darbībai, uh, viņus var, piemēram, uh, atlaist vai pazemināt amatā, un uh, bieži vien arī nekas netiek darīts, lai izvērtētu ziņoto um, problēmu vai pārkāpumu. Mēs redzam arī, ka ne. Um, vienmēr ziņots tiek organizācijas iekšienē, bieži vien tiek ziņots eh, atbilstošajām iestādēm vai arī mēdījiem. Šodien, eh, ņemot vērā Eiropas līmeņa diskusijas, es gribu uh, uh, parunāt par šo pienākumu. Piemēram, varbūt varētu sakot īrijas, piemēram, kas, protams, no vienas puses prasa, lai trauksmes cēlājs ziņotu iekšēju, bet ir arī skaidri uh, izņēmumi noteikti. Tam, piemēram, gadījumos, uh, ja trauksmes cēlājs var saskarties ar uh, sekām profesionālā ziņā, piemēram, tad eh, viņš drīkst eh, šo trauksmi celt un ziņot ārējām iestādēm vai pat mēdījiem. Un līdzīgu piemēru mēs redzam arī ar Zviedrijas jauno likumu, kas eh, ir spēkā kopš šā gada janvāra. Citi svarīgi aspekti ir arī konfidencialitāte attiecībā uz trauksmes cēlēja uh, identitāti un arī aizliegums uh, atspēlēties viņam par šo darbību. Un šeit mēs arī redzam atšķirīgu situāciju. Dalībvalstīs ne visās ir garantēta trauksmes cēlēja identitātes uh, uh konfidencialitāte. Un vēl ir jautājums par to, vai uh, trauksmes cēlējiem ir pieejama uh, pieejams konsultācijas, padomas. Um, Nīderlandē, piemēram, ir atsevišķa institūcija, kas sniedz padomus eh, trauksmes cēlējiem attiecībā uz to, eh, kam viņi var ziņot, kāda ir juridiskā aizsardzība un kādas var būt sekas. Un vispēcot svarīgs aspekts ir eh, monitorings un izvērtēšana, un šeit gribētu runāt par šo likumu īstenošanu. Praksē mēs bieži vien redzam, ka tie pilnībā netiek īstenot vai nu publiskajā, es atvainojos privātajā sektorā par to nezinu. OECD pētījums uh, saka, ka 83% nemaz nezina, ka uh, var ziņot iekšēji, vai arī likumi vienkārši netiek uh, iemēru, ievērot praksē. Jā, ir svarīgi, lai būtu ne tikai labs uh, likums, labi likumi, bet lai tas tiktu arī dzīvē ievēros. Paldies! Paldies, paldies, profesora Bācija! ļoti interesanta prezentācija, jo īpaši attiecībā uz šo te labāko praksi un īrijas piemēru. Un tagad es gribētu dot vārdu Šarlotei Grasai. Lūdzu, Grasas kundze. Also for seven minutes. Septiņas minūtes jums ir. Uh, Labrīt, paldies, ka jūs aicinājāt mani šorīt no rīta piedalīties šajā sarunā. Es, es eh, gribētu šodien runāt par nozares viedokli. Es um, pārstāvēšu asociāciju no Francijas. Mēs arī ietilpstam privāto. Uh, uh, organizāciju sastāvā, un mūsu organizācijā ir vairāk miljoni. 8 miljoni cilvēku. Un um, mēs gribētu šeit runāt par attiecīgo līdzekli, kas darbotos pāro, pārobežu, pārnozaru kontekstā. Šodien um, mēs konstatējam, ka ir fragmentēts režīms likumdošanas jomā, un tāpēc ir ļoti svarīgi uh, lai būtu visos uzņēmumos Eiropas Savienībā attiecīgie iekšējie procesi, kas ļautu iekšēji aizsargāt arī šos trauksmes cēlējus, un lai iekšēji uzņēmumu struktūrās varētu arī par šādā veidā aizsargāt trauksmes cēlējiem no nevajadzīgām represijām. Un mēs um, šeit salīdzinām mūsu likumdošanu ar ASV. Un ASV e, e, šī sistēma trauksmes cēlīja aizsardzības sistēma, piemēram, Amerikā, ir savādāka no tās, kas ir pie mums. Un šeit eh, mēs eh, gribējam arī runāt par trauksmes cēlēju aizsardzības statusu. Tas būtu jādefinē ļoti praktiski, ļoti precīzi, jo tikai tādā gadījumā varēs īstenot šo sistēmu. Runājot par šo definīciju, trauksmes cēlēju definīciju, es gribētu varētu atsaukties, atsaukties uz 2016. gadā pieņemto Francijas likumu, kur ir šī aizsardzība nodrošināta pārnozaru līmenī, un šķiet, ka tā ir laba bāze, uz kuras varētu veidot arī kopienas instrumentu. Runājot par šī trakspacēlē definīciju, šeit mēs gribam izcelties šo aspektu, ka trakspacēlējiem ir darba tiecības ar savu uzņēmumu Un um, ir jāizdara tā, lai finansiāli arī trauksmes cēlēji um, netiktu finansiāli ietekmēti un sistēma neietekmētu trauksmes cēlēju finansiālo stāvokli. Atkal gribam atsaukties uz Francijas likumu. Uh, šeit uh, ir runa arī attiec, par attiecīgiem faktiem un, un pasākumiem, lai uh, arī izvairītos no dažādām baumām, kas varētu traucēt um, cēlēja reputācijai. Un mm, ir dažādi sektori, starp sektoriem ir konkurence un arī darba attiecības varētu būt kā konteksts šajā konkurences aspektā. Atkal par transfersēlējiem šķiet um, ir svarīgi runāt par šo pakāpenisko sistēmu darba ņēmējam e, vispirms būtu jābūt mm, spējai informēt attiecīgo uzņēmumu, kur viņš darbojas saskaņā ar Francijā esošo sistēmu. Šeit e, ir arī pienākums likumiski noteikts, ka mm, trauksmes cēlā informācija ir jāuz, jāuztver noteikti, jāizskat noteiktā laikā un arī attiecīgi jārēģē. Tas, eh, lai darba devējiem būtu iespēja sākt ar savu uzņēmumu patību, pēc tam attiecīgi griezties dažādās tiesu iestādēs un eh, tālāk eh, ziņot šo informāciju. Bet arī pirmajā fāzē ir iespējams uzklausīt šo informāciju un attiecīgi arī to izplatīt. Uh, Un vēl es gribēju par šo trausmas procesu pasvītrot to, ka šodien acīm redzot ir uzņēmumi, kas ir dažādi pēc tipiem, kas darbojas dažādās nozerēs, ir dažādi līdzekļi un, kā jau es teicu, tomēr Visiem uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem arī pieņemt tādus procesus, kas būs attiecīgi adaptēti uzņēmumu struktūrai, lai iekšēji varētu attiecīgi šo jautājumu kārtot un par līdzekļiem un komunikāciju un arī informāciju arī šie aspekti ir jāņem vērā un attiecīgi jāinformē darba ņēmēji. Un pēdējais jautājums, ko es gribēju šeit pieminēt, Šodien no uzņēmiem mēs lūdzam un ir vēlams, lai būtu arī iekšējās izmeklēšanas sistēma uzņēmumos, um, kas um, tad būtu iekšēji organizēts ar savām iekšējām sankcijām. Un uzņēmumiem arī Francijā ir jāizmanto mm, šī te iespēja veikt izmeklēšanu arī iekšējiem spēkiem saskaņā ar noteiktiem likumiem. Paldies, Grasas kundzei! Paldies arī par jūsu rakstisko ieguldījumu, ko jūs mums iesūtījāt. Tad visi kolēģi vēl var izlasīt jūsu teikto. Tagad eh, došu vārdu Keisijai Džeimsai, eh, kas ir uh, no nevalstiskās organizācijas Public Concerns at Work. Lūdzu, jums vārds. Uh, paldies, labrīt, un paldies komitejai par to, ka aicinājāt uh, mani uz šo sanāksmu, lai es varētu dalīties ar savu pieredzi. Es uh, strādāju bezpējas organizācijā, bet es sākšu plašāk Mēs fokusējamies uz to, kā stimulēt eh, atsevišķas personas, ziņot par, tu, par kādām eh, lietām ar negribām sekām uzņēmumiem. Eh, mēs pēdējos gados esam redzējuši daudz problēmas dažādos uzņēmumos, lielās struktūros, bankās, pensiju fondos, un mēs redzam tiešām katastrofālas situācijas. Un Tad, kad mēs konstatējam un pētam, kas tad ir noticis nepareizajos uzņēmumos, mēs konstatējam, ka personāls iekšējā vadība vienmēr ir bijis lietas kursā, un varbūt kaut kas nav bijis kārtībā ar iekšējo kultūru, vai arī nav bijis pie, pie, pietiekam daudz iespējas uzklausīt trauksmes cēlēs, lai novērstu šo situāciju. Tāpēc um, mēs arī savās organizācijās uh, cenšamies uh, sakārtot šo jautājumu un aizsargāt arī šos individus, kas ir apdraudēti, jo viņi vēlas sniegt informāciju. Mēs cenšamies viņiem stāstīt, kur iet, kā iet, kādā veidā ziņot. Un arī mēs apmēram 25 tūkstošu trauksmes cēlēju esam konsultējuši, 36 tūkstoši lūgumu pēc palīdzības ir saņemti. Un mēs tiešām arī šķirojam publiskās intereses. Un, kā es teicu, 25 tūkstoši ir griežies pie mums, un mūsu mērķis ir sniegt informāciju, stāstīt par to, eh, kādā veidā informēt, un arī kādi soļi būtu jāspēr, ja gadījumā ne, nekāda redakcija. Ne neseko. Tad mēs strādājam arī pārtiks produktos, um, jomā mēs, piemēram, ja ir kādi pārdošana termini nokavēti, arī mums ir bijis gadījums uh, slimnīcās, kad attiecīgo elpošanas trubiņu lietošanas termiņš bija novēlots, um, arī anestēzijas līdzekļu lietošana nepareizi. Un mēs uh, darbojamies uh, pārsvarā apvienotā karalistē, mēs skatāmies vietas, kur organizācijas var būt uh, Um, griezties, ir um, dažādi krāpšanas gadījumi. Um, mēs tiešām arī konstatējam, situācijas, kad cilvēki tiek uzklausīti, bet trīs daļas gadījumi ir tādi, kur reakcija neseko. Tāpēc mēs cenšamies sakārtot šo me trūkumu, mehānismu un gribam arī ieviest šādas pasākums, ka tiešām cilvēku viedokļi uh, tiek arī respektēti. Mums ir arī likums par trauksmesēliem, tas darbojas no 98. gada, tomēr um, likumdošanas darbs ir tikai viena daļa no mūsu konsultācijām. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu šādas tiesības, lai būtu iespējas arī rīkoties, ja kaut kas notiek nepareizi, tāpēc mums ir praktiski padomi. Un 70% no mūsu personāla, mūsu labdarības organizācijā um, ir cilvēki ar pieredzi, ar zināšanām, bet ir arī cilvēki mūsu organizācijā, kas uh, ir vairāk specializējušies uz šo trauksmes cēlēju funkciju saskaņošanu ar reakciju no vadības puses. Jo noteikti uzņēmiem ir augsti jāvērtē cilvēki, kas ziņo uzņēmumos, jo uzņēmumu ir, vadībai ir jāzina, ka ir struktūrās kaut kāda trūkuma, ka ir kaut kas, ko var uzlabot, un šajā procesā 100% trauksmes cēlējiem ir jāizstargā šie cilvēki, lai viņi netiek uh, netiek eh, ietekmēti, lai nebūtu nekāda vārdarbība. Un nu, mūsu labdarbības organizācija tieši ar to nodarbojas. Eh, nesenie skandāli banka sektorā, ražošanas sektorā, zirgu gaļas eh, skandāls, nodokļu, nu, dažādi skandāli. Un dažkārt rodas tāds iespējas, ka nekas īstenībā nav mainījies, un mūsu darbs nekādīgi nav mainījies, un mūsu organizācija ir dibināta pirms 24 gadiem. Uh, bet um, ir tomēr gan sociāli, gan juridiski lieta mainījusies un, un um, ir arī ātrāk informācijas apmaiņa, tagad internetu laikmets, sociāli mēdī darbojas. Un arī globālā tirgu šī sadarbības iespēja ir pātrinājusies, un tas ir ļoti svarīgi nodrošināt šo sadarbību ar pārobežu kontekstā. Uh, mēs eh, novēram nelīdzsvarotību, un tāpēc ir jābūt tādiem individiem, kas nebaidās un kas uzrunā augstākos varas pārstāvjus savā struktūrā. Eh, nevienmēr trauksmes cēlē pozīcija ir pareizi saprasta, tāpēc ir jāstrādā arī ar sabiedrības apziņu. Uh, Un, un um, kā es teicu, apvienotā karalistē mums ir teorētisks likums, bet um, attiecīgās valsts struktūras nav īpaši strādājušas, lai to īstenotu, bet ir jās, jārunā ar sabiedrību. Tikai 26% no strādniekiem vispār zin, ka eksistē tāds likums, kas viņus kā trauksmes cēlājs arī aizsargā. Un uh, tāpēc ir nepieciešams turpināt informēt, uh, lai uh, cilvēki nebaidītos. Uh, Trauksmes cēlājs tipiskais nav tāds, kas parādos mēdījos. Parasti tas ir tāds cilvēks, kas vienu vai divas reizes kaut ko mēģina paziņot, un tad pēc tam uh, viņam nu, mm, apnīk vai viņš vairs negrib, un arī viņš pamet šo nodarbi. Tāpēc organizācijām ir jāaizsargā šādi cilvēki. Parasti tipiski tikai trešajā reizē, kad trauksmes cēlēs un norādīs uz kaut ko, kaut kas arī tiešām notiek, kaut kas tiek darīts. Tāpēc tiešām ir šī šķirtne starp pateikšanu un uzklausīšanu. Apvienotā karalistē ir institīvas gan finanšu pakalpojumu tirgu, gan arī veselības tirgu ir vēlēšanās šo tukšumu aizpildīt un izveidot mehānismus, bet uh, um, apvienotās karalists likumdošanā ir noteikts uh, arī mm, uz tiesībām saņemt kompensāciju. Tātad individam ir tiesības pastāvēt uz savu tiesību izpildi, bet nekas uh, tiešām netiek regulēts tādā ziņā, kas stimulētu trauksmes cēlēs doties at, uz attiecīgo instanci un, un informēt. Arī tātad šeit ir trūkums liels. Un es vēl gribētu pateikt, ka arī trauksmes elē definīcija būtu jāformulē um, fokusēties vairāk uz informāciju, nevis uz personu. Šeit eh, galvenais ir informācijas atklāšana par to, kas varētu ietekmēt sabiedrības interesi, un pierādīšanas nastai ir jābūt pēc iespējas zemākai, un šo nastu būtu jānes darba devējam. Uh, un um, arī konsultācija mehānisms ir absolūti nepieciešams. Cilvēki vienā rītā neizdomā kļūt par uh, trauksmes cēlējiem, tāpēc ir jāinformē par to, ka viņiem ir tādas tiesības un ka ir organizācija, kas ir gatava viņiem palīdzēt. Paldies! Džeimsa kundzei, jūsu nevalstiskā organizācija ir ļoti aktīva apvienotā karalistē, un jūs esat priekšlānā tieši trauksmes cēlēja aizsardzības joma. Uh, tā jūs izskatāt apmēram 20 tūkstošu tādu trauksmes, ar trauksmes aizsardzību saistītos gadības. Tālāk Frederiks Bero. Lūdzu. Merci beaucoup, merci beaucoup de, de... Paldies, paldies par jūsu ielūgumu un uh, par uh, mums pievērsto uzmanību. Es centīšos uh, nedaudz apskatīt eh, juridiskās bāzes problēmu, runājot par to, kā Eiropas Savienība šeit varētu iesaistīties. Sākšu ar to, ka precizēšu, ka uh, trauksmes cēlēja jēdziens attīstās eh, gan dalībvalstīs, gan droši vien arī Eiropas padomas ietvaros, runājot par tādu kā demokrātijas dalībnieku Uh, trauksmes cēlājs tātad norāda uz administrācijas trūkumiem, pārkāpumiem. Tāds ir uh, viņa uzdevums. Uh, un ne tikai ētiski apsvērumi šeit ir. Runājot par Eiropas Savienību, ir skaidrs, ka šobrīd problēma ir tāda, ka ir atšķirīgs pieejas dalība valstīs, kas arī tika parādīts. Tas uh, rada problēmu, jo ir atšķirīga aizsardzība, aizsardzības līmeņi dalība valstīs. Eiropas Savienībai ir šobrīd tāda um, sadrumstalota pieeja, sektoriāla aizsardzība tiek nodrošināta. Uh, Un ir arī eh, varbūt jāveido tāda horizontāla pieeja, lai nodrošinātu visā Eiropas Savienībā eh, trauksmes celējiem aizsardzību un eh, lai novērstu šo juridisko trūkumu, ko par tādu varētu saukt. Otrakārt par aizsardzību ir jāveido formālas procedūras, kas atbilstu cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Kādu juridisko bāzi varētu izmantot šai horizontālajai pieejai? Un es eh, saprotu, ka tas ir eh, tiešām sarežģīti Eiropas Savienības līmenī. Eh, pieeju vajadzētu balstīt uz vārda brīvību, uz demokrātiju, bet to būtu grūti tā pamatot, vismaz juridiski līgumos nevaram atrast tādu pamatojumu. Man šķiet, ka horizontāla pieeja tomēr varētu tikt apsvērta uh, balstoties uz 114. Eiropas uh, līguma pāntu. Tur ir runa par iekšējo tirgu un uh, par lēmumu pieņemšanu. Uh, Un tur varētu zināmas priekšrocības būt, eh, runājot par kvalificēto vairākumu padomē. Un eh, tādējādi varētu arī atrisināt eh, atšķirības starp nacionālajām pieejām. Ar 114. pantu, protams, problēma varētu būt tāda, ka um, būtu jāpierāda, ka tas ir nepieciešams šie trauksmes cēlē, lai labāk darbotos iekšējais tirgus. Es savā dokumentā uh, Ja es atvainojos, ka es sāku runāt par šiem jautājumiem, es runāju par 395. pāntu, 352. Tātad tas ir tas pāns, par ko gribēju runāt. Tur ir runa par reakcijas ātrumu. Un, ja nav pilnīgi visas pilnvaras, Tad uh, Eiropas Savienībai tomēr jādarbojas savu kompetenču ietvaros. Tātad 352. pāns kā tāds nevarētu tikt izmantots viens pats, jo te mēs iejaucamies jau Eiropas politiku jomā, bet to varētu kombinēt ar 114. pāntu kas ļautu paplašināt uh, tās darbības, ko varētu uh, apsvērt Eiropas mērogā. Šī kombinētā pieeja, manuprāt, varētu būt interesanta, jo uh, Tādējādi varētu pietiekam plaši definēt trauksmes cēlēju, varētu strādāt pie normām, ko varētu apsvērt ievies Eiropas mērogā un Eiropas uh, padome runā par konfidencialitāti, par uh, pienācīgu notikumu izmeklēšanu un arī par um, publisko iestāžu iesaisti un uh, trauksmes cēlējs ir jāinformē arī par iespējamajām sekām viņa rīcībai un attiecīgi arī par uh, dažādiem noteikumiem, eh, kas neļauj vērsties pēc tam pret viņu par trauksmes celšanu uzņēmumā. Šī te pieeja 114. kombinēt ar 352. pantu ļautu aizstāvēt ideju, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir daļa no Eiropas eh, pārvaldības uzņēmētarbības jomā. Tie varētu būt tādi kā noteikumi, nosacījumi, lai uh, uzņēmumi varētu pilnībā izbaudīt uh, vienoto tirgu, visus, tās, uh, visus tā labumu labumus, un eh, tad varētu arī ņemt vērā astoto apsvērumu direktīvā par um, komerc noslēpumu. Tagad par ekstrateritoriāliem aspektiem. Piemēram, Eiropas uzņēmumi, piemēram, Francijas uzņēmumi aizvien vairāk saskaras ar uh, prasībām attiecībā uz trauksmes cēlējiem, kas varbūt vai nu no starptautiskas prasības, vai, piemēram, Amerikas pieeja, uh, kas arī nosaka uh, zināms uh, noteikumus pārobežu uzņēmumiem. Jā, problēma, ko var radīt Eiropas Savienības pieeja, te varam runāt par subsidiartāciju jautājumu Tas ir viens no elementiem, kas eh, prioritāri tiek eh, apspriesti, runājot par Eiropas likumdošanu, un tāpēc eh, vajadzētu ņemt vērā to, kā tas saskaņojas ar nacionālo likumdošanu, jo īpaši ar tādu likumdošanu, kas aizstāv tādu globālu pieeju. Man šķiet, ka Eiropas Savienības pieeja varētu būt tāda, ka tā definē uh, uh, tiesību pamatu, kas attiektos uz visiem, un tad ļautu dalībvalstīm, kas to vēlas, iet tālāk. Kas attiecas uz priekšlikumu izveidot Eiropas fondu kompensācijām, uh, man šķiet, ka tas varētu pārkāpt Eiropas subsidiaritātes principu, jo uh, um, šāds kompensāciju fonds trauksmes cēlējiem, kur tiesības nav aizsargātas, manuprāt, tas tad spiestu Eiropas Savienību um, iesaistīties reāli aizsardzībā, uh, runāt par trauksmes cēlējiem. Un šeit uh, man ir aizdomas, ka tas varētu būt kaut kas. Um, Tāds, kas būtu jā, par uh, ko būtu jāved sarunas valstīm. Un nevajag arī, protams, at, atstāt novārtā citas pieejas, tāda normatīvā pieeja varētu būt, zināmā mērā, tā tad prasīt Eiropas līmeņa direktīvas vai vadlīnijas, lai aizsargātu šo te uzņēmumu pārvaldības ideju un arī demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu, kas man šķiet tiešām svarīgs aspekts gan Eiropas Savienības līmenī, gan visās dalībvalstīs. valstīs. Liels paldies! Paldies, Vero kundze! Un visbeidzot, es gribētu dot vārdu Rositai Hikejai, kura ir Eiropas ombuda birojā strateģisko izmeklēšanu nodaļas vadītāja. Jūs eh, mūs informēsiet par uh, um, trauksmes cēlēju noteikumiem Eiropas institūcijās, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti, un paldies par to, ka aicinājāt arī pārstāvis no ombudu biroja pastāstīt par mūsu paveikto šajā jomā. Es ļoti īsi runāšu par Eiropas ombudu lomu un mandātu. Ombudu ievēla Eiropas parlaments un 2013. gadā bija uh, Eh, pēdējās vēlēšanas mēs eh, pārkāpums administrācijā, Eiropas Savienības institūcijās un birojos un aģentūrās eh, pētam, izmeklējam, tas ir pamatojoties uz sūdzībām, ko esam saņēmuši, vai arī uz pašinstīvas pētījumiem. Mums ir pašinstīvas iespēja un mums ir arī pilnvarojums pārbaudīt dažādas dokumentus institūcijās, un mums ir arī tiesības izsaukt attiecīgās amatpersonas, lai uzdot jautājumus. Un mēs izmantojam arī mūsu pilnvaras katru uh, reizi, un arī sadarbība ar institūcijām ir ļoti laba. Ja mums ir inspekcijas vai kāds pārbaudas, tad arī institūcija pārstāvja atbalsta šo darbu katru dienu. Apmēram 90% mūsu izmeklēšanas nu, ir balstīti uz sūdzībām, un arī parlamenta deputāti var iesniegt ombudam savas sūdzības, piemēram, ja viņi grib iegūt kādu publisku pieeju kādam Eiropas vienas dokumentam. Uh, un arī institūcijas 85-90% līmenī ievēro ombudu rekomendācijas. Tā kā principā tāds ir mūsu darba satvars. Šodien mēs runāsim, un kā jau es teicu, runāšu vairāk par strateģisko izmeklēšanu vai pētījumiem, bet eh, arī E, principā runāšu arī par administratīvo aspektu, par to, kā tiek rakstīti likumi par mm, trauksmes ēlēju aizsardzību. Un arī ļoti svarīgi nu, pasakīt arī par to, kāda ir mūsu pieredze, kā mēs izskatām sūdzības, ko esam saņēmuši no trauksmes ēlējiem par dažādiem gadījumiem, kas mm, ir ar mm, šādu kontekstu. Uh, Tad viena no strateģiskām izmeklēšanām lūk bija par šo te konkrēto tēmu, un konteksts bija daļēji saistīts ar Eiropas Savienības pirmo korupcijas apkarošanas ziņojumu. Un šeit es gribēju eh, arī atzīmēt, ka mm, šajā trauksmes ēlē dar darbam eh, ir diezgan liels grūtības, jo nav vēlēšanās informēt par attiecīgiem pārkāpumiem savā administratīvajā struktūrā, jo baidās no tā, ka būs saņemta kaut kāda negatīva atgriezniskā reakcija. Un, eh, un tāpēc mums ir jāinformē un arī jārada attiecīgus mm, aizsardzības mehānismus, kas dod tādu drošības sajūtu trauksmes ēlē paralēm un nebaidītos no represijām, tāpēc mums otram tas ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienības um, personāla note, darbības noteikumi, kas janvārī stājās spēkā, arī šai ziņā palīdz risināt jautājumu. Piemēram, 22C ietver tādu aizsardzības normu, un um, tur ir norma, kas saka, ka ir nepieciešams uh, amatpersonām sniegt informāciju par to, kā notiek lietu izskatīšana par sūdzībām, kas ir iesniegta pret šādām amatpersonām, tātad likumiskās intereses, privātuma jautājumi, un ir noteikta arī procedūra, eh, kā tiek izskatītas sūdzības mm, tieši attiecībā uz attieksmi pret cilvēku attiecīgajā institūcijā. Tātad ombudam ir diezgan liela pieredze šai ziņā. Mūsu birojā ir ir saņemts sūdzības par to no personām, ka attieksme pret viņiem nav bijusi pietiekami nopietna, ka administrācija nav pietiekami e, e, sekojusi ziņojumiem un nav bijusi arī informācija par tālākām rīcībām. Proti trauksmes cēlēja nav sniegta tā informācija pietiekami un arī attiecīgi persona nav bijusi pārliecināta par to, ka attieksme pret sūdzību bija nopietna, piemēram, apvienotā karalistē. Un ļoti mm, galējā variantā tad trauksmes cēlies ierodas mūsu birojā, ja baidās no represijām. Vispirms eh, ombuda birojā mm, ombuda kundze uzskata, ka ļoti svarīgi uzņemties vadošo lomu. Uh, un mēs eh, vadoš, eh, likuma rakstīšanā iesakam sekojušus elementus. Eh, tad trauksmes cēlē informācija tāda, kas kavē nodarījuma izdarīšana mm, pirms jau par vēlu būs likvidēt mm, tā, sekas. Un ir arī jāsagaida attiecīga atbilde. Un ir jāsniedz arī procedūra par to, kā ziņot. Uh, un personālam ir jādod visas garantijas, ka attiecīgi cilvēks saņems aizsardzību, ja ir runa uh, par viņu aizsardzību, un ir jānorāda, ka ir arī kādi ārējie biroji, piemēram, korupcijas apkarošanas birojas, kur var iesniegt sūdzību, un arī um, jābūt aizsargātiem no riska, ka šī informācija tiks izplatīta plašāk. Tā kā personāls strādā ar šiem noteikumiem Un šeit mēs runājam par pilnīgi mm, visiem organizācijas vadītājs, juristi un sekretāri, un tāpēc eh, ombuds uzskatīja, ka ļoti svarīgi izdarīt tā, lai ik viens personāla loceklis tiešām saprastu šo noteikumu būtību. Um, tāpēc um, mēs ombuds um, konsultējās ar personāla komiteju, ar datu aizsardzības biroju pārstāvjiem, šeit ir arī privātuma aizsardzības normas. Mēs arī ierakstījām noteikumus par komentēšanas tiesībām, par atbildes saņemšanas tiesībām. Mēs tātad aptaujājām visi interesētos, ņēmām to vērā un atkal griezāmies pie personāla komitejas un arī centāmies informēt un iesaistīt pilnībā viņus šajā noteikuma izstrādi. Šie noteikumi ir mm, arī lasāmi interneta vieta, vietnē. Es īsi jums pastāstīšu par to. Tad mēs rakstam tur gan definīcijas, gan procedūras. Mēs iekļaujam arī svarīgus elementus, piemēram, tāds, ka trauksmes cēlējs tiks aizsargāts, nedrīkst arī ļaunprātīgi izmantot šo procedūru, jāievēro arī attiecīgi iesaistīto cilvēku tiesības. Un pēc tam, kad mēs sakārtojām mūsu institūciju, tad ombuds griezās arī pie citām Eiropas Savienības institūcijām eh, rīkoties līdzīgi. Un tikai divas no deviņām institūcijām, kuras mēs mm, pārbaudījām, tā bija komisija, tātad un revīzijas palāta, kur šī lieta ir sakārtota iekšēji. Un mm, ļoti ļoti mm, īsi pēc ombudes norāda, uh, tad visas deviņas institūcijas arī bija ieviesušas šādas noteikums. Mēs izskatījām noteikums, bet gan ne, ne visās detaļās, bet eh, tas varētu būt arī potenciāli nākamais solis ombud kundzes birojam, eh, jo tad eh, tāda pieredze varētu būt ļoti interesanta un liels paldies, ka aicinājāt mūs. Vielen Dank, äh, Frau Hicke. Wir haben einen. Jā, paldies. Mēs esam saņēmuši brīnišķīgu pārskatu, tādu vispārīgu pārskatu, no, ko sniedz profesora Abacī. Un līdz par, par piemēru, ko sniedza Krasas kundze par Franciju, Džēmas kundze Lielbritānijā, profesora Bero un par juridisko pamatu un praksi Eiropas Savienības institūcijās, it īpaši no ombudes biroja. Lielas paldies par šo pārskatu. Tagad mēs varam sākt mūsu jautājumu kārtu un tagad došu vārdu savam kolēģim, jo viņš vadīs eh, diskusiju kārtu. Lies, paldies! Pēc tam, kad uzklausījām ekspertes, tagad eh, deputāti varēs izteikties. Un pirmais, kurš varēs runāt, būs Virģinija Roziekundze uz piecām minūtēm maksimāli. Merci, Paldies priekšsēdētājiem. Man arī ir daži jautājumi mūsu padeļdalībniekiem, mūsu runātājiem. Abazīkundzei. Man ir jautājums, viņa runāja par likumdošanas statusu dažādās dalībvalstīs, un man ir uh, tāds jautājums, eh, kas varbūt attiecās arī uz Džeimsas kundzi par šo eh, konkrēto palīdzību, kas tiek sniegta trauksmes cēlējiem, arī par definīciju. Šodien mēs varētu mm, raksturot mm, šo situāciju sekojoši. Mēs eh, meklējam definīciju, mēs cenšamies fokusēties vairāk uz, uz rīcību, uz faktu, par ko tiek eh, ziņots. Vai arī vairāk mēs fokusēsimies uz mērķi, par to, ka eh, šeit tiek skartas sabiedrības intereses, Un vai ir eh, doma šeit ietvērt visus šos iespējamos nosacījumus, kādi varbūt ļoti daudz, mm, eh, tad šeit ir svarīga tāda nošķirošana, definīcijas ziņā varētu būt trauksme, kas ir ētiska, bet eh, varbūt arī cita veida trauksmes informācijas sniegšana, par informācijas nopludināšana Vai šeit ir padomāts par informācijas tipu, par, kas tiek atklāts? Un arī jautājums, ku, kuru gribu uzdot visiem. Kā ir ar šo definīciju? Vai mēs šo labticīgo trauksmes cēlēju esam gatavi aizsargāt, vai mēs esam gatavi aizsargāt nu, cilvēku, kas sniedzas informāciju, un viņš to darīs labticīgi, kādi ir aizsardzības mehānismi šai ziņā. Un kādi e, vispār ir elementi, kas ļauj cilvēkam baudīt šo aizsardzību. Un vēl ir jautājums Grasas kundzei, jūs runājat par saviem darbiem, par nākotnes plāniem. Varbūt varētu pasvītrot, kas jums ir paveicies labāk un kas ne īpaši. Un vai jūs esat centušies varbūt izcelt labākos uzņēmumus? Vai jūs esat centušies norādīt, ka uzņēmumam tas varbūt ir pat ļoti labi iegūt šādu informāciju jau iekšē, jūs par to teicāt, no nu, ko jūs esat darījuši? Uh, lai uzlabotu situāciju iekšā uzņēmumos. mēs, protams, neatgriezīsimies pie šīs debats, kas mums bija pirms trījiem gadiem par fiskālo bāzi. Un pēdējais jautājums arī ir juridisks par grūtībām, ar ko mēs eh, sastopamies, par juridisko bāzi. Šī pieeja, kas ir valstī uz iekšējo tirgu, ir ļoti interesanta, un tas ir Vai jūs Šeit arī redzat kaut ko paredzam, kaut kādu rīcību, saistītu ar iekšējo tirgu, ņemot vērā arī visas komplikācijas, var, vai jūs esat gatavi šeit iet š, š, kādu citu ceļu, varbūt jums ir kāds cits redzējums, um, un kāda sadarbība ar ombudi. Varbūt ir kādi priekšlikumu attiecībā uz operatīvo aizsardzību Eiropas līmenī tieši caur ombudes, jo šobrīd ombudes mandāts ir ierobežots, darbība notiek tikai ar institūcijām vai ir sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas arī ir gatavi strādāt, strādāt trauksmes cēlējiem, jo vai vispār ir resursi, lai nodrošinātu aizsardzību trauksmes cēlējiem un vai vispār ir paredzēts paplašināt kompetences ietvaru e, ombuds birojam. Lūk, šādi jautājumi, un es ceru, ka es patiesi laiku. Jā, paldies. Es e, drusku nepar, nepareiz sapratu scenāriju. Man bija informācija, ka 5 e, minūtes bija gan jautājumi, gan atbildēm. Jā, mēs mainījām noteikumus, saka Langenkungs. Bet gribētu tagad uh, atbildes no diviem citiem uh, līdz referentiem, tad ļausim atbildēt ekspertiem un tad uh, turpināsim ar citu jautājumu uzdevošanas iespēju. Nākamais ir uh, Kofoda kungs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tur drusku īsāk jāsakās. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pāna komitejā mēs, mēs strādājam šādā veidā. Būšu īsts savos jautājumos un būs iespēja tad sniegt atbildes. Kā panu komiteja mēs eh, šeit esam sanākuši, jo mēs eh, šeit eh, strādājam pie tā, kā atklāt nelegālas prakses, nepareizu administrāciju, un viens no galvenajiem pamata jautājumiem, runājot par trauksmes cēlējiem. Un mēs Eiropā dzīvojam tādā, tādā haotiskā situācijā, proti kādi standārti dar, dalībvalstu aizsardzības līmenī un Eiropas Savienība, tagad tur ir ļoti liela iespēja uh, rīkoties un interpretēt. Mans jautājums. Pirmkārt, vai jums ir daži piemēri, ko jūs varētu apzīmēt kā vislabāko praksi? Jūs kaut ko minējat arī par rakstiskajām atbildēm, bet arī par kaut ko par tam sliktas prakses paraugiem. Ja runa ir par uzņēmumu līmeni, tas būtu ļoti interesanti dzirdēt to. Ja, piemēram, ar Luxlīks gadījumu un uh, transversālais žurnālists un uh, darbinieki tie ne tikai tika apsūdzēti tādēļ, ka m, mm, uzņēmumiem tur bija arī mm, ierobežojumi savā līmenī, tātad kas ir ar uzņēmumu līmeni. Un es domāju, ka bija arī ļoti interesanti Berokundze, ko jūs runājat par juridisko pamatu horizontālajai pieeja Eiropas Savienības līmenī. Vai jūs varētu tā sīkāk paskaidrot, kā Eiropas Savienības ietvers varētu tikt veidos, lai labāk aizsargātu trauksmes cēlējus un kā varētu būt dalībvalstu prasības jāmaina, lai būtu sava veida regulējums, lai arī dalībvalstu līmenī varētu mainīt likumdošanu, lai labāk aizsargātu trauksmes cēlējus, kur ir robežas un kur ir iespējas tur vēl kaut ko mainīt. Jā, paldies. Tagad vārds Iežeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt! Ja mēs ņemam vērā, kā Panamas dokumentu atklāšana notika, es domāju, ka viens no lielajiem jautājumiem bija anonimitātes eh, jautājums eh, attiecībā uz ziņojumiem no trauksmesēlē puses. Man ir jautājums mūsu viesiem, profesori Abāsī, par kompensācijām eh, trauksmesēlājiem vai tur ir uh, psiholoģiskā asistenta uh, uh, uh, atbalsts vai finansiāls atbalsts un kādas ir atšķirības dalību valstīs. Džēmsas kundze, vai cilvēka apzinās, zina, kā ziņot, uh, kā, ko darīt, lai to īstenotu šo trauksmes celšanu. Profesori Bero par uh, pierādījumu nastu attiecībā uz trauksmes cēlājiem un darbiniekiem, kas to dara. Hikai kundze, vai Eiropas Savienības institūcijas ir pieņēmušas un aktualizējušas savus iekšējos noteikumus, kas ir tikuši ieviesti? Un Grāsas kundze runāja par iekšējiem mehānismiem. Man tur nav nekādu jautājumu konkrēti vairāk. Paldies! Lies paldies! Un vai mēs varam uzklausīt atbildes? No ekspertu puses lūdzu. Jā, kādā kārtībā. Varbūt Džēms kundze kā pirmā. Paldies! Jūs uzdevāt vairākus ļoti svarīgus jautājumus par definīciju. E, tiešām šeit ir noteikti arī problemātisks jautājumi, ar ko mēs cīnāmies arī e, apjūtās karalistes kontekstā. Vispirms ir saistība ar sabiedrības interesēm, tātad ir dažādi šī pārkāpumu kategorijas. Uh, apvienotās karalistes un īrijas likumdošana notiek sistēma, e, apdraudējums drošībai, veselībai, iespēja, ka būs krimināls noziegums, arī e, tieslietu, pies, pieslēmumu nepareiz izpilde. Tātad ir, šeit ir dažādi pārkāpumi gradācija, un e, tāpēc rauksmes tēlējiem ir rūpīgi jāpadomā par kādiem notikumiem, viņiem ir tiesības un vajadzība ziņot. Tātad tas viss ir jāsaista ar publiskām interesēm. Apvienotā karalistē šī pieeja īpaši labi nestrādā, un tagad ir situācija, ka gandrīz vai ka vientarpa strīds tiek pār, pārvērsts par um, iesniegumu tiesai. Vai, un lūguma pēc tiesiskās aizsardzības. Tātad uh, sanāca, ka ļoti daudz šie darba strīdi tiek pacelti citā nevajadzīgā plāksnē, un tāpēc uh, tagad uh, ir akcents uz šo sabiedrības interesi, un mēs esam to arī prasījuši jautājumu mūsu apelācijas tiesē. Un jāsaka, te ir ļoti daudz dažādas interpretācijas par to, kas tas ir sabiedrības interese vai publiskā interese. Un mēs gribētu redzēt arī tādu ilustrējušu sarakstu, tādu katalogu, kur būtu parādīt šīs dažādās situācijas. Jo ja mēs minēsim konkrētu gadījumu, un varētu būt tā, ka tur, teiksim, ka tas, kas ziņo par nodokļu nemaksāšanu vai par ētiskiem jautājumiem, tad, ja tas nav šajā katalogā pieminēts, tad viņš jūt, jūtas, ka viņš nav aizsargāts. Jūs pieminējat arī kādu gadījumu, kas mums tiesas ziņā radīs lielas uh, problēmas. Varbūt kāds uzņēmums Eh, ka cilvēks, mm, ka, kad attiecīgās personas aizsardzība nav nodrošināta, jo viņš it kā to nav darījis labticīgi. Tātad ir iespēja manipulēt, un šis konkrētais gadījums eh, arī bija izskatīts tiesā. Tātad nav prasība sniegt aizsardzību, bet ir prasība sniegt kompensāciju. Ja kompānija var pierādīt, ka jūs nesat rīkojušies labticīgi, tad kompensāciju var samazināt. Ehm, Tas ir par to, un tas ir atšķirīgs no aizsardzības. Bet realitāte ir tāda, ka jūs nonākat strīda situācijā, informāciju jūs sniedzat, un par to neviens nepriecājas. Jūs izmet ārā no uzņēmuma, eh, bet jūs esat konstatējuši nopietnu nodarījumu. Eh, protams, būs eh, problēmas, un būs strīdi, un būs apliecinājumi, ka tas nav labticīgi, un arī tad, kad indivīdi Eh, iestājās darba attiecībās un darba attiecības at, attīstās, eh, tad eh, īstenībā parādās šīs situācijas, kad būtu jāinformē. Cilvēka dabas nianses ir tāda, ka ne īpaši cilvēkam patīk, ka kaut ko neglītu viņam saka vai kaut ko nepatīkamu, un tāpēc ļoti uzmanīgi ir jādomā, kāda būs trauksmecēlēja pozīcija, un ļoti uzmanīgi jādomā par to, kā tas tiks regulēts likumdošanā. Vai jūs gribētu arī Ježeka kunga jautājumu uh, atbildēt par dažādiem veidiem? Vai cilvēki saprot, kas tas ir, vai viņi apzinās, mm, kas būtu jādara, lai veicinātu trauksmes sēlē darbības? Uh, Kā es teicu savā īsajā runā, mēs strādājam ļoti cītīgi, lai uzņēmumi, lai organizācijas varētu strādāt labāk. Ja organizācijas labāk darbojas iekšēji, tad arī virza šo jautājumu paši. 2013. gadā mums bija tāds pētījums kopā ar Trokspas Selē komisiju. Un izrādās, ka ļoti daudz prakses, kā uzlabot šo situāciju, kā veicināt. Ja mēs skatāmies uz darba uzņēmumu situāciju, tad organizācijai ir interese veicināt um, šādu procesu, bet uh, apvienotā karaliste ir arī ļoti svarīgi runāt par šo juridisko aizsardzību, lai aizsargātu mm, šo cilvēku. Jā, liels paldies. Paldies uh, referendam, līdz referentiem par jautājumiem. Tur ir vairāk elementi un, protams, ka ir laikas piediens un darīšu visu, ko varēšu, lai tiešām atbildētu jūs jautājumu, ko jūs uzdevāt. Uh, Jūs pieminējāt arī atšķirības dalību valstīs. Es domāju, ka pieminotā vērtība un uh, ir vērtīgs princips subsiditāte Eiropas Savienībā. Ja ir kaut kāds, uh, ja ir juridiskā paļāvība vajadzīga un uh, saistīts punkts ar to ir, kāda pieeja Eiropas Savienība var pieņemt patiešām uh, pieņēma sektoru uh, pieeju, palielināt tikai fragmentāciju, sašķeltību, un tas būtu kontraproduktīvi. Uh, Eh, tām, eh, kas eh, būtu jādara dalībvalstīs Eiropas Savienības līmenī, bet ir jāpalielina tiesiskā paļāvība pārobežu aizsardzībā, un tas ir par juridisko pamatu jautājums. Un iepriekšējos divos gados esam pie šī jautājuma strādājuši, un uzņēmumi ir arī mēnesi, pirms mēneša ir publiskojuši, un jautājums arī par kompetencēm, jautājums, ko jūs uzdevāt. Uh, Bet, lai paplašinātu diskusiju, tagad mēs ļoti eh, saskatām eh, judikatūrā, protams, arī līgumos, ka kompetences ir atbildīgi jāmeklē līgumos, ja paplašina kompetenču tvērumu. Ja mēs raugāmies uz kompetences, kas jau ir, un ja raugāmies uz detalizētu pārskatu, un kas ir teikts pantos, tur arī var raudzīties uz vienoto tirgu, ko pieminēja. Un eh, profesora Beroja jau arī teica, runāja par eh, darbinieku aizsardzību. Jautājums ir, vai mēs eh, piemērosim darbcēlāju aizsardzību jomās, kur tas notiek, vai tas ir privātajā sektorā, vai mēs vēlamies kā Eiropas Savienība aizsargāt darbiniekus katru trauksmes cēlāju. Uh, neatkarīgi no sektora, no jomas, kur tas notiek. Tādēļ šis pāns 14, tas varbūt visu pietiekami neatrastina, jo tas varētu uh, aizsargāt arī publiskā sektora darbiniekus valsts sektora darbiniekus. Tātad eh, šeit ir vajadzīga juridiskā konsultācija un vajadzētu ļoti skaidri pateikt, eh, kas ir tieši kompetence un kas katrā gadījumā ir juridiskais pamats. Atgriežoties pie jautājuma par labākiem prakses eh, un sliktākās prakses paraugiem. Jā, es šeit varbūt drusku tā neērti šeit nosaukt sliktākos konkrēti vārdā. Varbūt tā drusku plašāk, tas nav tikai jautājums, ko es pieminēju savā ievadā kā jau Katī jau paskaidroja no prakses eh, perspektīvas ragoties, ir kā eh, tiek ieviesti noteikumi un kur ir trūkumi praksē. Mēs eh, Eiropas Savienības centienus šeit vērtējam, ko visvairāk var mācīties, ne tikai ko juridiski katra vēlas dara, lai uzlabotu situāciju, bet kas ir labākā praksa un kādreiz, ja kādā dalībvalstī piemēram, Dānijai ir šīs procedūras, bet, me, bet tā tā visaptveroši uh, ir jāraukās, kā praksē tiek nodrošināt šie trauksmes cēlāji. Tā, tālāk par kompensācijām un atšķirībām. Patiešām visas dalība valstis, kas uh, sniedz šādu ja, visaptverošu aizsardzību, tur ir arī kompensācija. Tas ir šāds būtisks punkts un uh, juridiskais ietvars, un, protams, tām dalību valstīm, kas uh, sniedz tikai daļēju aizsardzību. Uh, piemēram, cilvēktiesība aizsardzības un krimināltiesība aizsardzības, un šeit jāraugās, eh, kādas ir garantijas, kādas ir prasības iespējas, eh, bet šeit nav detalizēti risināts eh, trauksmes cērāju jautājums. Tad jāraugās, kād, par kādu līmeni runājam, tieši tāpat kā iepriekšēja runātāja. Šeit vairāk jāraugās par kompensāciju jautājumu, un es jau esmu arī komitējai sniegus rakstiskas atbildes par šo jautājumu. Lielas paldies! Paldies! Un tagad vārds profesorē Berokundzei. Jā, es centīšos atbildēt īsi uz jautājumiem, kas ir diezgan sarežģīti, kas attiecas uz juridisko pamatu un e, implicītās kompetences teoriju. Tas iebildums, kas man ir attiecībā uz šo implicīto kompetenci, ir, lai tas būtu, ir jābūt arī pamatkompetencei un pamatkompetence. Uh, Um, bez uh, iekšējā tirgus, lai aizsargātu uh, vispārēju pieeju, var aizsargāt tādu sektoriālu pieeju, tā tas tika izteikts dažās hipotēzēs, bet es tomēr domāju, ka ir diezgan sarežģīti, jo mēs riskējam diezgan ātri iekļūt uh, tādā kā loģikā, kā direktīvā, kas eh, balstās uz vārda brīvību, un tur nav Eiropas Savienībai kompetences īstenot politiku, lai nodrošinātu vārda brīvību, pat ja vārda brīvības eh, tiesības ir eh, aizstāvētas Eiropas pamatiesību hartā, protams. Tāpēc drīzāk pievērstos šādai elastības klauzulē, kas ļauj paplašināt un tomēr saglabāties, palikt tātad Eiropas Savienības kompetenci ietvaros ietvaros. Es domāju, ka ir svarīgi arī, ja saucamies uz Eiropas padomas darbu, tad mēs redzam, ka dalība valstis arī līdzīgi skat šo jautājumu, bet Eiropas padomē nebija konkrēta runa par kompetenci dalīšanu. Tālāk par Eiropas Savienību un tiesību aizsardzību trauksmes cēlāji, cēlējiem e, šeit e, tiesībām ir jātiec uz uzņēmjiem, jo visādi citādi nav jēgas to darīt. Un e, Džēmsas kundze tikko runāja par pienākumu, pierādījumu pienākumu un labticību vai nelabticību. Un kas attiec uz to, kādas pienākumus tad varētu uzlikt ar direktīvu dalību valstīm. Es domāju, ka ideja par to, ka vienlaicīgi ir jāaizsargā trauksmes cēlēji un jānodrošina tāds pamatiesību kopums, kā jau es tikko teicu, atsaucoties uz to, kas tika apspriests jau Eiropas padomē, es domāju, ka procedūru hierarhizāciju, lai uh, celtu trauksmi, tas ir ļoti svarīgi. Un uh, um, jāņem vērā arī cilvēktiesības tiesas spriedumi. Ir jāraugās, kā tad uh, šīs uh, trauksmes cēlēja lietas tiek skatītas uh, un kā veicināt sabiedrības apzināšanos par uh, šīm problēmām. would, would Mrs. Vai uh, Rozita Heki kundz gribētu atbildēt? Jā, paldies. Divi jautājumi, kurus es uztvēru attiecībā uz ombudas mandātu un to, eh, ko dara Eiropas Savienības institūcijas eh, Ježeka kunga jautājumu. Runājot par ombudas mandātu, līgumā jau tas ir diezgan plaši noteikts, un ombude vienmēr ir gatava uzklausīt idejas, apsvērt šādas idejas, mandātu paplašināt, protams, ja tam nāk līdz attiecīgi resursi. Šobrīd mēs esam pretējā situācijā, kad ombude uh, uzrakstīja vēstuli gaidāmajai Igaunijas prezidentūrai par uh, centieniem ierobežot Eiropas ombudes mandātu, ņemot vērā Eiropas uh, prokuratūras izveidi, bet ombuds ir gatava apsvērt idejas, paplašināt mandātu, bet es nezinu, vai šajā konkrētajā jomā tas ir absolūti nepieciešams. Mums jau ir, protams, šī te loma skatīt trauksmes cēlēju sūdzības, kuru skata, ka viņi netiek pietiekami ņemti vērā savā organizācijā vai viņi saskars ar kaut kādiem pretpasākumiem. Uh, Tas ir tas galvenais darba apjoms, kādas sūdzības mēs uh, saņemam šajā jomā. Tādas mēs jau saņemam, bet to nav daudz, un tas varētu būt uh, kā atbilde Iežekunga jautājumam. Var jau būt, ka um, uh, lietas labi darbojas Eiropas institūcijās, un trauksmes cēlējiem nav iemesla ziņot ombudēji, vai arī varbūt cilvēki nezin par šo iespēju, tur ir uh, dažādi skaidrojumi iespējami. Uh, Papildus regulājām um, sūdzībām, ko mēs izskatām, mēs uh, esam arī minēti 22b uh, darbinieku nolikuma pantā, kur uh, ir runa par indivīdiem, par, uh, kur ir vērsušies uh, iekšēji un, vai arī Olaf un uzskata, ka nekas nav izdarīts. Tas ir tāds konkrēts noteikums, kas mums ir trauksmes cēlējumā, bet mēs nesaņemam tātad pārāk daudz sūdzību no trauksmes cēlējiem, varbūt tāpēc, ka lietas labi darbojas vai varbūt, ka uh, viņi sūdzās citur un Eiropas. Uh, parlamenta priekšsādātājs ir šeit minēts, bet mēs esam arī viena no tām konkrētajām institūcijām, kas šeit ir minēts, un tāpēc es nedomāju, ka mums būtu vai, vēl kaut kas papildus vajadzīgs. Trešais eh, sūdzība veids, ko es gribētu minēt, ko neminēju, ir anonīmās sūdzības, piemēram. Ombude eh, saņēma anonīmu sūdzību pirms diviem, trim gadiem par eh, kādu komisāru, uh, Uh, kurš esot pārkāpis rīcības kodeksu komisāriem, bet tā kā mēs nezinām, kurš bija sodzīgas iesniedzējs, tad ombude uzsāka pašinstīvas uh, izmeklēšanu, jo viņi uzskatīja, ka uh, tur ir nepieciešama izmeklēšana. Mēs arī veicām izmeklēšanu un veicām virkni uh, ieteikumu komisijai. Tas ir trešais uh, sūdzību veids, ko mēs saņemam, kas iekrīt šajā uh, Eh, jomā, ko varētu saukt par trauksmes celšanu. Un tas tā vienkārši, lai jums būtu pilnīga aina par to, ko mēs darām. Un eh, es nedomāju, ka ir jāmaina ombuds mandāts. Visi ļoti labi zina, ko mēs darām. Grāsas konca, lūdzu. Jā, lai atbildētu uz eh, jautājumiem attiecībā uz praktisko piemērošanu uzņēmumos, kā jau es teicu, mēs atbalstām tāda ietvara izveidi, mēs esam uh, uzņēmums Francijā, un mēs paši arī uh, veidojam šādu ietvaru, lai atbilst noteikumiem. Kas attiecas uz uzņēmumiem, ir jāatstāja viņiem zināma elastība, lai, kā jau es tikko teicu, viņi varētu izveidot efektīvus instrumentus. Šobrīd ir e, uzņēmumi dažādās e, dalībvalstīs, dažādos sektoros, dažādu lienuma uzņēmumi, un daudziem ir arī rūpnīcas ar strādniekiem, un uh, Tāpēc arī eh, ir eh, jāveido tāda saziņas sistēma, komunikācijas sistēma attiecībā uz tādu formālu sistēmu, kā sniegt informāciju. Šobrīd eh, uzņēmumi saskaras ar problēmām. Jau ir tulkojuma problēmas, tad, kad jūs saņemat sūdzību, tad ir jāatrod kāds, kas izskata šo ieteikumu vai sūdzību, un tas ir jāiztulko bieži vien arī. Uh, Uh, Otrakārt, uh, regulējums attiecībā uz datu, personu datu aizsardzību, kas arī ir jāievēro. Dažkārt dalībvalstīs uh, ir atšķirīgi noteikumi. Un mums ir arī jāveido tādi pasākumi, kas nodrošina konfidencialitāti. Ko mēs esam piedzīvojuši pagātnē, ir tas, ka ir diezgan efektīvi zināmos uh, uzņēmumos šie uh, informācijas sniegšanas kanāli, kas ir neformāli, bet tur nevienmēr ir garantijas, ka tiek uh, ievērots likums. Tātad un konfidencialitāte attiecībā uz personas identitāti arī nevienmēr ir garantēta. Tāpēc mēs atbalstām formālu kanālu izveidi un netiek arī garantēts, ka sūdzība tiks laicīgi izskatīta. Un, ja eh, tiktu veidots eh, šāds ietvers, tas ir atbalstāmi, ka ir formāls ziņošanas ietvers, bet ir jāatstāj uzņēmiem iespēja eh, pielāgot iekšējos instrumentus savām vajadzībām, lai veidotu efektīvu komunikāciju, lai darba ņēmēji. Mm arī tiktu informēti par šādu ziņošanas kanālu pastāvēšanu. Uh, viņiem ir jāzina, kādos termiņos var iesniegt sūdzības, kā tās tiks izskatītas, un tāpēc uh, ir jāatstāj uh, to uzņēmumu ziņā, kā tiek veidot šī saziņas sistēma abos virzonos. Vēl viens pēdējais vārds. Mēs neatbalstām uh, Eh, to, ka tātad, ka varētu būt eh, um, ziņošana par uh, augstāka līmeņa pārvaldes ešaloniem, uh, ir jāatvieglo saziņa uzņēmumā un ir jābūt vienotam ziņošanas punktam darbiņēmējiem. Paldies, kundze! Tagad mums ir eh, septiņu runātāju saraksts, eh, septiņi deputāti grib izteikties, tāpēc, eh, ja jūs atļausiet, dāmas, tad es gribētu uzklausīt visus šos septiņus runātājus, un tad jūs varētu atbildēt, lai mēs varētu iekļauties mūsu laikā. Pirmais ir Paskals de Grandes kungs, lūdzu. Sí, gracias, Jā, paldies. Priekšsēdētāji Paldies arī referentēm par uh, uzstāšanos. Tā tiešām bija brīnišķīga ideja saviekot šo kopīgo sanāksmu starp uh, PANA un jūri komitejām. Šeit runa ir par uh, jautājumiem, kam būs lielas juridiskas sakas. Tādēļ, uh, ka šeit uh, nav runa tikai par kaut kādu patvaļīgu darbību, bet tas viss ir jānoregulē ar uh, attiecīgajiem uh, pamatotām juridiskām procedūrām. Es ļoti uzmanīgi klausījos, ko klāstīja referentes, bet uh, man šķiet, ka es saklausīju arī kaut ko, kas man šķiet nepareizi. Apgriezta pierādījuma pienākumu man šķiet, ka tas nav pareizais ceļš uzlikšana otrē pusē. Mēs eh, šeit arī dzirdējām, kā tas attieksies arī uz privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka tas vienmēr būs darba ņēmējs, kas, eh, kuram būs pierādījuma pienākums. Tas man liekas ļoti krasi. Pierādījuma pienākuma uzlikšana otrē pusē man šķiet, ka tas nav pareizs variants. No otras puses varētu teikt, ka mēģis attaisno līdzekļus, bet es tādu pieeju nevaru atbalstīt. Gribētu pieminēt uh, divas lietas. Pana komitejā ir veikts uh, lielisks darbs, uh, ļoti motivēti deputāti strādā pie šiem jautājumiem. Runa ir arī par ētiskiem jautājumiem, bet arī par ļoti juridiskiem jautājumiem jautājumiem un rīcībām, kas noteikti arī ļoti atbalstīs ētiku arī publiskā jomā, valsts sektorā. Tas viss ir pamatoti, bet vai ir pietiekams tāds juridisks pamats, vai tas viss ir atbalstīts? Uh, tādā juridiskā izpratnē, ja pierādījuma pienākums tiek uh, uzlikts otrai pusē, uh, Mm, kā jau teicu, man tas šķiet eh, nepamatoti. Un eh, tāds ir man uzskats, un es no tā neatteikšos. Kādam vajadzētu mani pārliecināt, man šķiet, ka nav iespējams atrast tās arguments, kas varētu attaisnot eh, otru pieeju. Visās dalību valstīs ir definīcijas par to, kas ir trauksmes cēlājs, un man šķiet, kas ir viņa darbība. Un man šķiet, ka pamatoties uh, uz, uh, uz šo iespēju, ir iespējams atklāt faktus. Jā, tas ir pareizi, bet uh, trauksmes cēlājiem tas ir definicēt jābūt ļoti precīzai un rūpīgai, jo viņiem ir ļoti būtiska loma. Mēs nedrīkstam šo sistēmu pārāk pārslogot, bet nedrīkstam arī radīt tādu situāciju, ka juridiskie noteikumi tiek veidoti tā, uh, ka patiesība kaut kādā nenāk gaismā. Mums jādod kaut kāds uh, vidējais ceļš. Mēs vēlamies uh, panākt kaut kādu vidusceļu darba ņēmējam ir jābūt garantijām, lai viņš ziņotu par nepareizu praksi uzņēmumu. Es esmu par to, par visu šo sistēmu, bet, kā jau teicu, mums ir vajadzīgas tiesības, eh, kas balstītos uz uh, brīvas sabiedrības principiem. Jā, paldies par prezentācijām. Diemžēl es nevarēju apmeklēt šo uzklausīšanu paša sākuma, jo man bija arī citi jautājumi svarīgi citā komitejā. Sociāldemokrātiem ir skaidrs, ka Trumps savāļi spēlē ļoti tādu izšķirošu lomu, lai šeit novērstu nepareizu praksi. No mūsu pra, perspektīvas raugoties, eh, Trumps cēlāja ir būtiski, lai aizsargātu sabiedrības intereses, lai nodrošinātu caurskatāmību un cīnītos pret organizēto noziedzību un eh, nodokļu nemaksāšanu. Tas ir eh, centrāls pīlārs pret, cīņā pret korupciju un lai nodrošinātu, ka spēcīgi uzņēmumi un valdības, lai tām būtu jāatskaitās. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka ir pienācis laiks, lai juridiski aizsargātu uh, transversālās Eiropas Savienības līmenī iepriekšējais parlaments, eh, parlaments sasaukums eh, aicināja komisāru, komisiju rīkoties, bet komisija vēl nav eh, šeit izvirzuši, izvirzījusi likuma priekšlikumu. Te pašā laikā lielas kompānijas mierīgi var izvairīties no nodokļu maksāšanas, bet nav nekādas sankcijas, un, un līdz ar to kaut kas ir pilnīgi nepareizi Eiropas Savienībā. Mans pirmais jautājums ir tāds, vai jūs saskatāt konkrētas norādes par to, ka Eiropas Savienībā varētu iekļaut likumos eh, juridisko aizsardzību eh, transzēlājam. Buro kundze jau uh, par to kaut ko runāja, vai ir vēl kāds citas norāds par to. Otrs jautājums. Mēs gribam spēcīgi aizsargāt uh, trauksmes cēlājus. Mēs nevēlamies radīt tādu atmosfēru, ka būtu tāda denunciācija, ka uh, lai, lai ne, nesabojātu attiecības starp darba devējiem, darba ņēmējiem? Vai jūs uzskatāt, ka ir vajadzīga tāda ļoti skaidra nošķīrums starp to, lai nebūtu uzlikt šīs aizdomas par denunciāciju? Trauksmes ārēm pēdējais eh, jautājums. Eh, pagātnē ir bijuši vairāk gadījumi, kur eh, Šveices bankas um, darbinieki nodeva informāciju Vācijas iestādēm par nodokļu nemaksāšanu. Uh, Un eh, vai tur bija, tur bija arī samaksa par šo darbību, un tur varēja būt arī personāls interesi, bet no otras puses bija arī eh, darbība valsts interesēs, vai viņus vajadzētu uzskatīt par trauksmes cēlējiem, vai viņi būtu pelnījuši juridisko aizsardzību. Paldies! Thank you! Paldies! Ronen Lernen. Ronen Lernen, skundze, lūdzu. Johtaja, ja kiitos kaikille. Paldies. Paldies priekšsādātāji, un sisnieks, paldies. Uh, ekspertiem par ārkārtīgi interesantu izklāstu. Protams, ka ir atbalstāmi, ka juridiska aizsardzība eh, trauksmes cēlām Eiropas Savienība ir jāuzlabo. Es gribētu pajautāt, vai Eiropas Savienības rīcība tiešām ir instrumenti, lai arī ārpus Eiropas Savienības eh, aizsargātu trauksmes cēlājus, piemēram, tādos gadījumos, kas ir sareizināmi ar Panamas dokumentu gadījumu. Kas varētu notikt, ja identitāte trauksmes cēlājām tiek atklāta un vai šādi, šādas personas, tad viņiem būtu uzlikt kaut kādas uh, krimināla vajāšanas uh, eh, sekas. Vai ir Eiropas Savienības uh, rīcība instrumenti, lai sagatavotos šādiem gadījumiem, vai šāds instruments varētu vispār izstrādāt? Iepriekšējos gadu desmitos uh, ir uh, starptautiski uh, centrā izvirzījušies dažādas prakses uzņēmumos lielajos, piemēram, ANO ir savi principi, tieši tāpat arī OECD ir arī ētisks eh, kodeks eh, starp nacionāliem uzņēmumiem lielajiem. Vai jūs uzskatāt, ka šādas vadlīnijas varētu būt iespēja, lai varētu uzlabot eh, trauksmes cēlāju aizsardzību? Paldies. Tagad pagāzē Runtundas kundze. Paldies, paldies. Paldies visiem referen visām referentēm. Tas patiešām bija ārkārtīgi interesanti un uh, informatīvi, ko jūs mums pastāstījāt. Šajā jaunajā pasaulē ar digitālajām revolūcijām ir ļoti daudz pārkāpumu, vai runa ir par korupciju, vai arī izvēršana nodokļu maksāšanu. Ļoti daudz šādu nodarījumu ir pārobežu raksturu, un mēs kā deputāti, protams, vēlamies uzdot jautājumu, kādā veidā uh, mēs eh, varam aizsargāt trauksmes cēlājus, tīpaši, ja viņi darbojas eh, sabiedrības interesēs. Mēs dzirdējām, ja ir trauksmes cēlājs, eh, Hikai kundze teica, tad, man, protams, ir jāraugās, kā tās interesēs viņa darbojas. Ir svarīgi, lai tiktu uzlabots juridiskais pamats, 114. pants sadarbībā ar 302 un 50 pantiem ir runa par to, ka vajadzētu aizsargāt to, kas ir ētiska darbība, ir runa par integritātes kultūru. Un, protams, kā šeit arī brīva viedokļu domu izpausme ir svarīga. Šeit ir iesaistīts arī uh, valstu prokuratūras viņu darbība. Tādēļ jautājums, kāds juridiskais pamats ir tas, ko mēs varētu izvēlēties, kas atbilstu mūsu mērķim, proti, lai veidotu uh, gan publisku, gan privātu integritātes kultūru. Ja ir kaut kādas ētiskas norādes, eh, kā varētu iesaistīt, eh, iesaistīt sabiedrības intereses demokrātijas aizstāvību. Tas ir pirmais. Otrais, protams, ka ir jābūt arī anonimitātei trauksmes eh, cēlājiem. Ir jāievēro juridiskais ietvers. Tas pilnīgi skaidrs, vai varētu būt. Uh, kaut, kāds, eh, kaut kādu publisku regulējumu sistēmu, kurā būtu tik iesaistīta gan prokuratūra, gan citas iestādes. Protams, ka ir arī jābūt protokoliem. Mums ir nepieciešami zināmi, zināmas idejas, norādes, lai mēs gan kā jūra, gan panas komiteja varētu strādāt. Tagad vārds eh, Urbānam Krespo no GOES. Paldies. Šeit esmu. Sānā sēžu. Paldies referentas kundzēm par uh, uzstāšanos. Uh, tas ir uh, centrāls jautājums, jo bez trauksmes cēlājiem uh, Panamas dokumenti nekad nebūtu ierauzējuši dienas gaismu. Un nebūtu arī komitejas uh, taks viens, taks divi, uh, luksulīgs un citi. Bez uh, trauksmes cēlāja darba mēs uh, neko nezinātu par iespējamiem pārkāpumiem. Patīk populāra Spānijā un nebūtu arī iespējams Juliana Assange darbs un arī citu darbus, kas mums snieguši faktus, arī Luxlīks nebūtu nekad nonācis uh, uzmanības centrā. Mums ir arī vajadzīgi, protams, uh, tādi juridiska noteikumi, kas uh, traumas cēlājus varētu nosaistāt tā statusā, ka viņi aizstāv cilvēktiesības gribētu uzdot vairākus jautājumus, lai mūsu diskusijas, lai mūsu debates eh, mūsu komitejā par eh, Panamas dokumentiem varētu tikt vairāk izvērsta. Mums ir vajadzīga palīdzība, mums ir vajadzīga tāds kā vadlīnijas. Tādēļ mans jautājums. Kāda pozitīva pieredze ir eh, aizsargājot trauksmes cēlājus Eiropas Savienības valstīs? Varbūt, ka šādu praksi varētu pārnest arī uz citām valstīm. Tas būtu ļoti svarīgs jautājums. Varbūt, ka varētu noteikt, ka varētu kaut kādu dokumentu, kaut kādu ētikas kodeksu, vai arī varētu sastādīt tādu dokumentu, kurā būtu apkopotas uh, labākas prakses paraugi, kādas iespējas ir, lai šo praksi varētu pārnest, kopēt savā ziņā citās valstīs Eiropas Savienībā. Un kā mēs Eiropas institūcijās pašās varētu uh, pārnest šo pieredzi, apmainīties ar to, kā gan ierēģi, gan darbinieki Eiropas institūcijās eh, varētu kļūt par trauksmes cēlājiem. Tas arī ir būtisks punkts. Tālāk. Esam runājuši ar Julianu Asanžu. Esam strādājuši pie likumdošanas projekta, kas pārsniegtu atsevišķu dalību valstu robežas un uh, esam domājuši par Eiropas Savienības līmeņa likumdošanu. Tas drīzāk nav jautājums eh, konkrēts jums, bet kā jūs eh, vērtējat arī direktīvu par eh, uzņēmētarbības noslēpumiem, jo tika teikts, ka tas drīzāk apgrūtina draugsmēlē darbu. Un uh, komisijas priekšlikums tika pieņemts un parlamentā precīz vienu mēnešu, mēnesi pēc tam, kad eh, parlamentas dokumenti nonāca atklātībā. Tas eh, arī vienu, tur vienu referendumu teica pašā sākumā, tas arī savā ziņā, tas nāca no uzņēmumiem. Tas bija mans jautājums jums. Liels paldies. Mrs. Kot Kato. Kato kundze, paldies. Es. Uh, esmu priecīga, ka var uzdot jautājumus, ko parasti mēs neuzdodam. Gribu pateikties priekšsēdētājiem, esmu ļoti pateicīga, eh, ka ir šeit ir daudz sievietes, un es atceros Beneta teikto, ka sievietes vairs neste, nestaigā tikai ar spaini rokās. Tas ir man, tas man bija jāatzīmē. Vispirms es gribu um, pa, kaut ko pateikt par pierādīšanas nastu. Es rakstu ekonu ziņojumu, un mēs eh, gribam apvērt šo pierādīšanas nastu. Daži kolēģi ir nobažījušies, tāpēc es gribētu dzirdēt eh, kaut ko no jums, vai mēs varam izmantot jūsu argumentāciju kā pārliecināšanu E, nevajadzētu likt pierādīt trauksmes cēlējiem, ka viņi tādi ir, nevajadzētu likt viņiem arī attaisnoties, ka viņi ir rīkojušies labticīgi, e, ja gadījumā informācija ir, ir ir kļūdaini. Drīzāk darba devējiem ir jāsaka, ka šī informācija nav publiskās interesēs. Ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu šo definīciju, kā apvērstās pierādīšanas nastas definīciju, ierakstīt Eiropas likumdošanā? Un kā, varbūt jums ir kāda praktiskā pieredze, kādā veidā darbojās um, šis vai nedarbojas šis mehānisms tieši šī pierādīšanas nasta un tās apvēršana likt vairāk uz darba devējiem. E, bija tāds gadījums, kad kāds sniedz informāciju un darba devējs ir teicis, ka tas nav publiskās interesēs, kaut gan tas tā nebija. Bet varbūt jūs varētu dot mums arī piemērs, kad šis pierādīšanas mehānisms darbojas tiešām labi. E, kā ir ar šo trauksmesēlēju aizsardzības likumdošanu? Mēs domājam, ka varētu izmantot 153. E, līgumu pantu, jo tur ir atsaucē arī uz darba ņēmēja tiesībām, bet jūs runājāt par nelīdzsvaru starp um, iesaistītajiem. Mēs redzam, ka darba, deve, darba ņēmēji tagad ir mazāk organizēti un arotbiedrības ir vājāks. Vai ir varbūt ir kaut kāda plāna, kā varētu arotbiedrību lomu stiprināt, varbūt, ka, ka varētu izmantot arī mūsu līguma, dibināšanas līguma pantus, lai atbalstītu trauksmes cēlē darbu. Uh, Un vai ir kāda informācija, kaut gan, ja, ja es būtu, teiksim, viena persona vienā lielā organizācijā, kāds atbalsts man būtu iespējams, ko es varētu saņemt, lai es būtu drosmīga un ziņotu par to, ko es esmu redzējusi? Tomas Mans. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas, ka sievietes eh, ir ekspertas, tas man ļoti patīk. Jā, sieviešu kompetences spēks, tas brīnišķīgi. Ir viens no vēstījumiem, bet tiešām svarīgs, proti, ka mums ir vajadzīgi trausmas cēlāji par uh, nodokļu nemaksāšanas atklāšanu, par ko korupcijas jautājumiem. Ja mēs konstatējam, ka valstīs ir kaut kas nepareizi, tad, protams, ka šie trauksmes cēlāji ļoti svarīgi. Viena ekspertiem teica arī, ka tas ir demokrātiska uh, demokrātijas aizstāvja. Tas ir svarīgi. Komisija mājā mūs aicināja norādīt uz to, kādas iespējas pastāv, lai varētu uzlabot un realizēt uh, traucēlāju aizsardzību. Es eh, eh, taksu viens un taksu divi eh, to uzklausīju, tur arī bija par to, kā izvērties no krimināla vajāšana, lai to novērst. Tādēļ mēs jautājums ir ļoti svarīga pieeja. Pateikt, ka mums varbūt ir vajadzīgs tāds pārnacionāls risinājums. 114. pāns viena eksperta domāja, nē, ka tas var pietiktu ar to, ka paplašinātu līdzinējo darbības jomu. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt Eiropas līmenī uh, veidot tādu noteikumu, ko dalība valsts pēc tam varētu pieņemt, transponēt, kā uzskata citi. Un tad arī vēl tāds pārdomas, eh, kā, kā ir, ja trauksmes cēlājas eh, savā iekārtotu personīgu un aizsargātu paskastīti, lai uh, šos ceļus uz turieni adreses, lai tas nekļūtu zināms, tā kā lai pastāvētu iespēja, lai nevarētu veikt uh, izsakošanu, no, kur, no kurienes un uz kurien tas gājas, vai tas nodrošinātu drošību, lai varētu īstenot, ka trauksmes uh, cēlājs to varētu tādā veidā viņam to nodrošināt. Paldies! Now, uh... The... Un tagad vai mēs varētu uzklausīt atbildes? Jā. Mums bija runātājs saraksts, kas tika sastādīts, tad mēs uzklausīsim atbildes, un pēc tam būs brīvā mikrofona procedūra, un tad varēsiet runāt. Uh, ladies, are... Kundzes, mēs, protams, uh, Eh, jums, mums jāapzinās, ka laiks nav bezgalīgs, ņemiet lūdzu to vērā. Jā, paldies vēlreiz par eh, jautājumiem. Jā, pat tiešām, lai taupītu laiku, es pievērsīšos galvenokārt juridiskajiem jautājumiem, jo esmu juriste. Var arī atbildēt uz citiem, protams. Viena no lietām, kas atkārtoti tika pieminēta, ir eh, juridiskā pamata jautājums, kuru juridisko pamatu tad izmantot un kādi būtu ierobežojumi. Uh, Eh, vienkāršot runājot, 114. panta eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību lietošanu nozīmē, ka mēs eh, to ierobežot uz privāto sektoru, runāt par aizsardzību trauksmes cēlējiem. Labums būtu tāds, ka tad būtu pasākums, kas prasītu dalībvalstīm harmonizēt aizsardzību. Tātad tas prasītu no dalībvalstīm vairāk rīcības eh, trauksmes cēlēja aizsardzībai, bet jautājums atkal ir, vai šis, eh, šī pieeja mums šķiet eh, apmierinoši, jo tas palielinās fragmentāciju, jo tas atstās ārpus aizsardzības ietvara svarīgu sektoru. Tātad 114. pāntu varētu lietot uh, runājot par vides un veselības aizsardzības sektora aizsardzību, kas arī uh, Uh, nav netipiski Eiropas Savienības likumdošanā, un tomēr tas atkal ir aptvērumu jautājums. 153. Uh, pāns, uh, varbūt, ka es neesmu gluži objektīva, jo zaļo pagājušajā gadā maijā prezentētā direktīva bija arī daļai mans darbs, bet um, šī te um, izvēle tika izdarīta, jo tas vēršas tieši uz individu, uz darba ņēmēju, neskatīties uz to, kādā sektorā, kādā jomā viņi strādā. Un tāpēc uh, tas uh, uh dod vārdu trauksmes cēlājiem Eiropā. Un viena lieta, ko gribētu visiem atgādināt, ir uh, paradoks, kādu, ar kādu saskar šobrīd trauksmes cēlāji Eiropā. Um, un, uh, Piemēram, cilvēks tika arestēts savā valstī Luksemburgā, kamēr tajā pašā gadā um, Eiropas parlaments viņu pasludināja par Eiropas gada pilsoni, par demokrātijas vērtību aizsardzību. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ja um, nevēlamies, lai šis paradoks turpinātos, lai um, nelietot pārāk uh, ierobežojušu juridisko pamatu. Kas attiec uz pierādījumu pienākumu, ir tādas valsts kā ASV, kur ir šie aizsardzības noteikumi jau gadu desmitiem, eh, ka um, tad, kad eh, pierādījuma pienākums uh, ir um, individam, trauksmes cēlējiem, tad uh, tas viņu attur no ziņošanas. Uh, un, uh, viņš eh, taču nevar to tad darīt. Tātad es šeit lielā mērā pievienojos iepriekšējiem runātiem, kas teica, ka var nodalīt eh, aizsardzību, aizsardzība ir jāsniedz kā tāda, eh, kaut gan tāda potenciāla kompensācija var tikt padarīta atkarīga no, piemēram, labticības vai uh, um, citiem formulējumiem, ko var lietot uh, likumdošanā, piemēram, ka cilvēks ir ticējis, ka viņš dara pareizi, um, ticējis tam, ko viņš ziņo. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots, bija piemērojumības jautājums uh, ārpus Eiropas Savienības. Uh, Tas bija jautājums par to, ja, piemēram, cilvēkam izvirs apsardzību Panamā, tur tas būtu teritorialitātes un uh, Eiropas Savienības likumdošanas piemērojumības jautājums. Uh, droši vien tur būtu atkarība no tā, no kuras valstis ir šis cilvēks un vai šos juridiskos pasākums varētu veikt attiecīgajā valstī vai valsts piekrīt izdošanai. Bet, kā jau deputāti norādīja, bieži vien tie ir tādi pārnacionāli gadījumi un vienmēr būs vairākas valsts, kas ir iesaistītas. Uh, Un visbeidzot, eh, tika uzdots jautājums par to, vai varētu būt tāda kā adrese, ko varētu izmantot eh, trauksmes cēlēji, lai aizsargātu savu anonimitāti. Ja nemaldos, 2016. Eh, gada septembrī ASV bija runa par uh, trauksmes cēlēju platformām. Arī žurnālisti, plasaņas līdzekļi sāk aizvien vairāk par to runāt, bet pastāv arī platforma Eiropā trauksmes cēlējiem. Uh, Eh, lai viņi varētu zinot anonīmi, dalīties ar dokumentiem vai informāciju, neatklājot savu identitāti. Tātad tās ir tehnoloģiskas iespējas, instrumenti, kas ļauj uh, sniegt informāciju. Uh, Trauksmes cēlējiem atvainojuši, ja izmantoju pārāk daudz laiku. Džēmsas kundze, jā, ļoti daudz, par ko runā, daudz labi jautājumi, bet sākšu ar anonimitāti. Tas ir uh, kaut kas tāds, ko cilvēki izvēlētos, ja viņi uzskatītu, ka nav droši to darīt savā vārdā. Uh, Un mēs cenšamies šeit panākt situāciju, kurā trauksmes cēlēji ir aizsargāti, uh, uzņēmumos, kas negrib uh, uzklausīt ziņotājus, uh, bet ir jāstrādā arī ar citiem uzņēmumiem, piemēram, ja uzņēmums ir gatavs klausīties, ir jānošķir šie gadījumi, tas būs atkarīgs no tā uzņēmuma, kurā viņš strādā. Tātad anonimitāte ir viens veids, bet ir ļoti grūti panākt aizsardzību juridiski. Uh, E, jo e, juridiskā aizsardzība taču nozīmē, ka e, tiek parādīts, ka individs pauda informāciju un ka viņš ir jāaizsargā. Un ta, tas gan nenozīmē, ka mums nevajadzētu skatīt veidus, kā anonīmi varētu ziņot. Un viens pētījums, ko veids ECCA, um, um, kas uh, ir izveidojuši tādu pētījumu par dažādiem kanāliem, kā var ziņot, kā var veidot uzticību, un šie uh, Uh, kanāli varie to lietojumā, un anonimitāte, uh, to ir grūti iekļaut uh, juridiskajā ietvarā, bet tā ir ļoti svarīga par pienādi, pierādījumu pienākumu. Darba devējs pieņem lēmumu vērsties pret augsmas cēlēju vai uh, kaut kā citādi rīkoties, un tāpēc viņiem ir jāpierāda, ka viņiem ir citi iemesli tam, ko viņi dara, un es neredzu citu iespēju kā šeit varētu citam uzlikt šo pierādījumu pienākumu. Darba ņēmējs taču ir sniedz informāciju, un, un tāpēc arī pierādījuma pienākums ir darba devējiem. Bet ir dažādi veidi, kā um, rīkoties pēc tam, ka, piemēram, darba devējs pierāda, ka šī vēršanās pret darba ņēmēju ir citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka viņš ir ziņojis. Uh, Par Antoine Del Toru un Panamas dokumentiem un tādiem cilvēkiem mums vajadzētu uh, nodrošināt aizsardzību publiskas, publiskās interesēs, tātad cilvēkiem, kas uh, saskaras ar kriminālu vajāšanu, apsūdzībām, uh, un mums vajadzētu um, uh, paredzēt uh, uh, iespēju aizsargāt cilvēkus, kas ir rīkojušies sabiedrības interesēs. Tas ir uh, līdzīgi, piemēram, ja ir pārkāpta konfidencialitāte, kas ir krimināla noziegums uh, uh zināmās valstīs un uh, jūtīgas informācijas izpaušana, kas ir uh, visiem, visās valstīs. Un arī, um, piemēram, tas cilvēks, kas nobudināja informāciju no Panamas, uh, ja viņš uh, atklātu, tad viņam vajadzētu arī pietiekama aizsardzība nodrošināt krimināla procedūrā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ir daudzi mehānismi, par kuriem varētu domāt, runājot par uh, politiku un nevis likumiem, lai šo darbu uh, praktiski īstenot, piemēram, uh, Liebritānijā. Uh, veselības aizsardzības dienestā mums uh, ir sistēma un ir arī iecelti kontaktcilvēki, ar kuriem eh, kontaktēties ziņotājiem, um, ir jābūt vairākiem eh, šādiem cilvēkiem. Nevar būt tā, ka tikai viens ir atbildīgs par visiem trauksmes cēlējiem, bet eh, operacionāli tā tad varētu būt vienam atbildi un tad atbildība un tad citiem atbildība valdes līmenī. Tas ir tāds modelis, ko varētu apsvērt. Es droši vien esmu pārāk ilgi izteikusies. Nākamā runātāja. Jā Es atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas attiec uz juridisko bāzi, juridisko pamatu. Es teikšu sakojošo. Tātad jautājums ir, kas jādara Eiropas parlamentā? Ja Eiropas parlaments vēlas izveidot direktīvu, tātad kaut ko, kas ir obligāts dalībvalstīm un um, kas ir jātransponē, Es nedomāju, ka nekas daudz cits, kā tas, kas jau tika minēts, pastāv. Ja nu vienīgi jūs vēlētos uh, izvēlēties sektoriālu pieeju. Jā, svarīgākais ir aizsargāt trauksmes cēlējus, tāpēc, ka tas ir uh, vajadzīgs, lai cīnītos pret korupciju, tad varētu uh, Eh, izvēlēties šo sektorālo pieeju. Protams, risks ir, ka tādēļ tiek eh, vēl pastiprināta sadrumstalotība. Tagad par normatīvo eh, jomu Eiropas Savienībā kompetenču sadalījums ir tas jautājums, kas juridiskajā plānā var apdraudēt likumdošanu, kas būtu plaši, pārāk plaši vērsta. Uh, un tādējādi pret to varētu vērsties Eiropas kopienu tiesā, proti, piemēram, ka tiek uh, nepareiz izmantot juridiskais pamats un tā tālāk, un tas varētu um, radīt veselu virkni problēmu. Ja Eiropas Savienībā um, tiek izlēmts aizsargāt uh, um, trauksmes cēlējus kā demokrātijas dalībniekus, uh, ka tas ir svarīgi, es Eiropas parlamentam tad uh, gribētu teikt, ka tas būs sarežģītāk, jo, um, bet, bet var arī um, eh, prasīt, lai Eiropas komisija pieņem paziņojumu vai direktīvu, vadlīnijas, kas uh, pamazām, pamazām uh, šo te ideju iedibinātu, ka trauksmes cēlēji ir izšķirīgi svarīgi demokrātijai. Un tad uh, juridiskās bāzes un uh, kompetenci sadalījuma jautājums vairs nav tik sāpīgs. Vēl viens elements, par ko arī varētu domāt, ir tas, ko mēs vēlamies, lai da dalībvalstis dara. Uh, kādu uh, aizsardzību tad mēs vēlamies, lai dalībvalsts īsteno. Mēs tikko runājām par tādām pamattiesībām, vai mēs uh, vēlamies, lai dalībvalstis atrastu uh, tādu, tādu kā maigu harmonizāciju savu likumdošanu starpā, pārējot no sektoriālas uz horizontālu pieeju un nodrošināt plašāku aizsardzību, ņemot vērā Eiropas padomā apspriesto. Tur ir um, um varbūt jāveido tādas ziņošanas procedūras eh, nacionālajā regulējumā un eh, arī eh, ombuda loma varbūt arī šeit varētu tikt norādīta, norādīt uz atšķirībām un lai dalībvalstis ietu tādas vienotākas aizsardzības virzienā. Uh, šādai pieejai eh, varētu būt eh, pozitīva pieeja. Jūs jau pakalpam jomā par to diskutējat, un eh, tas varētu būt mazāk ierobežojoši dalību valstīm. Un tāpēc ir jāizlemj, kas ir prioritārs, vai tie ir ierobežojumi dalību valstīm, vai um, arī um, iedibināt tādu um, ļoti būtisku aizsardzību trauksmes cēlējiem Eiropas Savienībā. Uh, Paldies, Hekija kundze. Paldies. Es gribēju runāt par anonimitāti, par mm, arī traucēlāju aizsardzību, publisko interesi. Mūsu noteikumus ir tā par anonimitāti. Ja jūs gribat griezties ombudu birojā, ja anonīmi, jūs varat to darīt, bet tad jūs nevarat eh, gūt aizsardzību um, ar šiem noteikumiem. Mēs to, to pieminam, bet ir arī negatīvā puse. Un mēs mm, negribam izvairīties no nelabvēlīgiem scenārijiem. Eh, te mēs runājam par to, ka atsevišķa persona var griezties presē ar jebkuru uh, apsūdzošo informāciju un pamatot nepamatotu, un uzņēmumiem ir pēc tam jāizstāvas. Mēs negribam izplatīt šo scenāriju tik plaši. Mēs runājam par trauksmes cēlāju aizsardzību, jebkurā šāda aizsardzības sistēmā ir jābūt pakāpeniskai procedūrai un no visām pusēm ir jābūt aizsardzības mehānismiem. Bet, ja mēs paņemam atsevišķu personu, kas vienkārši nesaprota, vai tas, par ko viņš ziņ, ziņos, vai tas būs pietiekami nopietns pārkāpums, bet, teiksim, ņemot vērā kaut vai jauno personālu noteikumu kopumu. Protams, ka šādi trausmas sēlāji ir, ir, ir jāaizsargā. Cilvēks nevar izvērtēt, vai šī informācija ir pie, pie, pie, pietiekami nopietna, un te mēs lasam 22c punktu. Uh, Un eh, arī tādā situācijā, protams, indivīds ir jāaizsargā, bet tas nav tāds eh, noteikums bez robežām, šis aizsardzības noteikums. Eh, un noteikti ir jābūt atsevišķam punktam noteikumos, lai persona attiecīgi uh, neizmanto ļaunprātīgi šo procedūru, lai nav tāda persona, kas izplata dažādu informāciju par, par to, ka cilvēks rīkojas nepareizi un tas varbūt nav pamatoti. Un tad tiešām jābūt pierādīšanas nastai, kas, kas ir darba devēja nasta. Mēs um, jau rakstam arī mūsu noteikot par Olaf biroja lomu. Tas arī ir kā trausmas cēlājs. Šāda loma viņiem ir. Vispirms mm, jūs eh, tātad ziņojat iekšēji jūsu struktūrā par kādu trauksmes momentu, un ja tas nepalīdz, tad jūs varat griezties arī Olaf birojā ar šo informāciju. Tas ir kā otrais solis, un tālāk ir eh, gan ombuda birojas, tālāk ir parlaments, piemēram, un tā tālāk. Un tiesa, viena no lietām, ko es nepieminēju, kas ir jaunās personāla noteikumos, tas ir jauns mēs eh, runājam par noteikumiem un nevis par politikām. Un noteikumi ir kaut kas tāds, kas tiek īstenots, un tas ir ļoti svarīgi, ka šeit ir juridiska aizsardzība un ir noteikumi, kurus var īstenot un aizsargāt individus. Paldies, Grāstas kundze, tagad. Eh, paldies. Dažos eh, vārdos Es gribētu nošķirt anonīms un, un um, konfidenciāls. Tad, tad um, šī te anonimitāte varbūt ir sarežģītāks jautājums, un um, mēs nevaram piešķirt aizsargātās personas statusu cilvēkam, kas nav identificējams. Bet, kā es teicu, mums ir jāievēro konfidencialitātes mehānisms, kas attiecās uz anonīmām prasībām. Uh, uzņēmumos, piemēram, ir tāda arī detekcijas, konstatācijas eh, prakse, kas varbūt eh, saskan arī ar noteikumiem, un iekšā uzņēmums var uzsākt arī iekšējo izmeklēšanu. Uh, un ir iespējams tad arī piešķirt konkrētu statusu, aizsardzības statusu eh, trauksmes cēlējiem par pierādīšanas nastu. Ir eh, jāveic šī situācijas analīze, un vispirms ir jābūt ļoti skaidrai un precīzai definīcijai, kas tas ir trauksmes eh, cēlējs, lai attiecīgi uzņēmums varētu veikt efektīvu analīzi. Un vēl es gribētu arī atgriezties pie tāda neliela jautājumu. Tas ir pirmais jautājums Es jau pieminēju, ka mēs eh, atbalstam uh, to, ka e, šī lieta tiek e, skaidrota nacionālās likumdošanas kontekstā, bet ir iespējams paredzēt arī plašāku aptvērumu, e, kad ir brauc sabiedrības interesēm, un, bet ir jābūt arī tādiem praktiskiem noteikumiem uzņēmiem. Tad uzņēmumā tik līdz saņem šādu draugcēlē informāciju, vispirms ir iekšējā izmeklēšana un pamatojoties uz to, seko sankcijas, vai arī tālāk var griezties tiesas iestādēs, var arī iesniegt sūdzību sūdzību, bet um, kādā veidā uzņēmums var pieņemt iekšējo lēmumu par sankcijām, uh, pamatojoties uz uh, tādu jā, jēdzienu, kas ir tik ļoti neskaidrs un plašs kā sabiedrības interesi. Paldies! Un tagad došu vārdu uh, Langenkungam priekšsēdētājam, tā būs Langenkungs. Thank you, thank you. Paldies! Jā, man bija jātas balsošana, diemžēl tas bija ilgāk, tad, kad priekšsēdēs aizmirst savas brīvles un visiem viņiem bija jāpārbauda, tādēļ vēlreiz nevarēja saprast, kāds bija vairākums. Ļoti atvainojos. Anē, paldies par pārstāvniecību. Nākamais sarakstā ir Tomas Mans. Nē, nē, viņš jau runāja. Tagad brīvā mikrofona procedūra Ana Gomeša un Rēders kundze. Uh, uh, paldies. Es gribēju tikai apstiprināt, ka tas, uh, kas attiecas uz komisiju, korupcijas eh, trauksmes cēlējiem. Eh, šeit iespēja griezties olobirojā ir ļoti svarīgs mehānisms, ir mm, kāds eh, gadījums bijis, kur ir iesniegta, kur ir tāda mm, informācija par šantāžu, kas vērsta pret dalībvalstīm tad informācija ir iesniegta, bet darba devējs šajā gadījumā Eiropas komisija ir rīkojusies um, īpatnēji. E, vispirms šo personu uzskatīja par um, tā kā ar mentālām grūtībām, un tad pēc tam e, bija naudas izspiešana no viņas. Tātad um, viņai nemaksāja par tām dienām, kad viņa nebija ieradusies darbā. Uh, Um, tad ļoti interesanti lieta, ka mēs organizējam uzklausīšanu par šo jautājumu. Man mans jautājums ir tāds, vai mums nevajadzētu padomāt par to, ka trauksmes cēlāji vai viņu aizsardzība ir um, arī ar plašāku kontekstu, ir arī trauksmes cēlēji no trešajām valstīm. Uh, Viņi ne tikai nosoda korupciju un noziedzību, bet viņi arī ir pakļauti cilvēku tiesību pārkāpumiem. Tad par to, ka viņi atklāja šos pārkāpumus, viņi paši kļūst par upuriem. Paldies! Kas varētu atbildēt uz šo jautājumu? Mēs divus jautājumus. Vērbers kundze. Es arī gribēju atgriezties pie definīcijām. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka netrauksmes cēlēja Aizsardzība ir jābalsta uz objektīviem kritērijiem, uz informācijas kvalitāti, bet um, arī referente jau par to domāja, ka mēs varam eh, sakārtot šo situāciju. Teiksim, trauksmes cēlēs pieļauj faktu kļūdu. Viņš domāja, ka ir objektīvi un kritēriji pareizi, bet izrādās, ka šī informācija nav pareizi. Es sapratu no jūsu atbildes, ka, ka varbūt labticīga attieksme šeit nebūtu pareizais vārds, jo te ir tāds tīšas darbības elements, bet kā, ja būs tikai tāda faktu kļūda, vai ir, mēs varam izmantot eh, tā kā saprātība, saprātīgs uzskats vai uzskatīšana, tad kaut kādas vārdas tāds izmantot šajā definīcijā. Un par objektīviem kritērijiem mums vienmēr parlamentā ir bijusi vēlēšanās aizsargāt trauksmes cēlējus tādus, kas sniedz informāciju Eh, kas tomēr ir legāla. Mums bija arī tirzniecības noslēpuma direktīva, un tur dis diskusija par to, un arī eh, ieskatoties eh, gadījumus, kur trauksmēlē ir devuši informāciju, piemēram, Snaudona sniegtā informācija bija ārkārtīgi svarīga, lai stiprinātu datu aizsardzības regulu, tāpēc ir ļoti Svarīgi aizsargāt eh, šos trausmas cēlējus eh, gadījumos, kad viņi sniedz legālu informāciju, piemēram, tirzniecības noslēpuma direktīvā. Eh, parlaments piekrita padomas vārdam wrongdoing, bet tas bija diezgan grūti tulkojums un radās milzīga nesapratne, kā pārtulkot šo vārdu wrongdoing. Ehm, vēl ņemot vērā, ka Lukslīgs tiesnesis izmantoja citu tulkojumu vārdam wrongdoing franču valodā, ne to, ko parlaments izmantoja, un rezultātā bija pilnīgi pretēja interpretācija, vai šī neprasarīcība wrongdoing prasa kaut kādu administratīvu sodu, vai tas ir vienkārši varbūt neētisks solis, bet pilnībā likumā um, saskanīgs ar likumu. Tātad šis vārds wrongdoing bija izmantots, bet vai mums uh, būtu jāizmanto kādi citi vārdi, varbūt uh, jārunā par sabiedrības interesēm? Uh, varbūt nevajag pieminēt eh, šo nosodošo uzvedību vai rīcību, un nepareizo rīcību, kas angļu valodā wrongdoing, eh, mm, vai kā mēs varam izdarīt tā, lai arī definīcijā būtu tās raksturīgas, kas eh, sniedz pilnīgi legālu informāciju, arī būtu ietverts. Kā ir atbildēm? Lūdzu es domāju, ka šis ilgspējīgais saraksts būtu arī atbilde uz jūsu jautājumu. Eiropas padome arī savā rekomendācijā uh, raksta, ka jebkurā gadījumā trauksvēlēs jāaizsargā, un vēl ir izmantoti arī vārdi, kā jūs teicāt, wrongdoing, un, un, un citi vārdi, piemēram, ir bijuši e, reasonable belief, arī vārds saprātīgi ticība, e, kad gadījumā, lai izvairītos no diskriminācijas pēc e, reliģijas pazīmes. Un Eiropas padomas rekomendācijā ir šī nianse nokārtota, tāpēc tiek izmantota mm, šī te frāze sabiedrības intereses vai public interest. Un tāpēc mums ir nepieciešams šis indikatīvais saraksts, pēdējais saraksts figurē īrijas mm, likumā. E, tur ir tādas pašas kategorijas kā apvienotā karalistē, bet e, ir arī citi, piemēram, formulējumi, kā piemēram ļaunprātīga liela apmēra nepareiza rīcība ar finansēm kaut kā tā. Uh, Tātad ir arī šādi informācijas momenti, e, kur trauksmes ēlēs būtu jāaizsargā. Noteikti definīciju formulējot būs arī pretrunīgi momenti, bet es uzskatu, ka ļoti daudz šie jautājumi jau ir sakārtoti Eiropas padomas Council of Europe rekomendācijā un arī vadlīnijās no šīs organizācijas vēl tāds svarīgs moments, kāds te pieminēja informācijas pārdošanu. Apvienotās karalists likumā, ja jūs gūsat personisku labumu no informācijas atklāšanas um, plašākā kontekstā, teiksim, jūs izklāja, izklāstat to plašāk, ne tikai mēdiem, tad jūs nevarat gūt aizsardzību. Uh, tāpēc, uh, ja jūs atklājat šo informāciju iekšēji struktūrā, tad tas ir vieglāk, sniedzot tieši aizsardzību, bet plašāk um, plašāk, tad tās ir jau tiesas jautājums. Tiesa noteikti pētīs, vai jūs personisku labumu vai mm, samaksu esat guvis no informācijas mm, sniegšanas, piemēram, ja jūs pārdodat savu stāstu uh, kādam laikrakstam jebkurā gadījumā uh, plašākā, plašāka apjoma informācijas sniegšana, izplatīšana, tā ir tad grūtāka lieta, jo šeit no vienas puses ir cilvēku tiesības aizsargāt sabiedrību kā tādu un lietas, ko uzņēmums var sakārtot iekš, iekšēji. Um, mums ir jādomā tomēr, ka cilvēkiem ir jābūt um, iespējai griezties uzreiz pie mēdījiem un, un arī ne, ne, negūt represijas tādā. Papildu komentārs. Es Ja gribēju atbildēt Gomešas kundzei. Paldies, ka jūs mm, arī pastāstījāt par šo gadījumu komisijā. Mēs noteikti izskatīsim, izpētīsim, mēs paskatīsimies, kādas amatpersonas bija iesaistīts jūs pieminētajā gadījumā. Paldies, ka jūs mums par to pateicāt. Es arī gribēju atgriezties mm, pie tā, kas mm, izskanēja pirmajā viedokļa apmaiņā par datu pārdošanu, kad mēs runājam Šeit ir eh, skaidri jāpasvītro, ka trauksmes celšanā eh, viens no svarīgākajiem elementiem ir sabiedrības intereses. Šī idejas, eh, ko pastāstīt vai noplūdina informāciju vai kāda tā informācija, jāsaka, ka šīs informācijas lietas ir ļoti tādas mm, neno, neskaidras robežas ziņā. Bet mm, šeit vēlreiz atsaucos uz Eiropas padomas rekomendācijām. Šeit centrā ir sabiedrības interese, mm, tad eh, tas ir atkal tālāk saistīts ar labāku fondu pārvaldību, ar kādu atsevišķu institūciju rīcības uzlabošanu. Tad tas ir centrālais. Tad bija jautājums par objektīviem kritērijiem. Jā, šeit ir jautājums par šo nepareizu rīcību. Eiropas Savienības kontekstā ļoti problemātiski šo vārdu ir īstenot, jo tulkojumi ir dažādi un juridiskās sistēmas arī ir dažādas. Ir atsevišķas valsts, kur juridiskās sistēmas ir ļoti plašas, Eh, tur, teiksim, tiek ietverts tāds apdraudējums ne tikai, kad kaut kas jau ir izdarīts, bet arī, kad ir pastāv bīstamība vai iespēja, ka kaut kas var tikt izdarīts. Bet šeit raksturs cēlē galvenais uzdevums ir ne tikai apturēt šo lietu vai informēt, kad kaut kas jau ir noticis, bet varbūt ir arī tāda situācija, ka, teiksim, darbinieks vai strādnieks eh, ir guvis kaut kādu informāciju, kas viņam izraisa aizdomas par to, ka kaut kas var notikt. Uh, Es arī gribētu runāt par kategorijām, ka šeit ir jābūt diezgan plašam e, formulējumam, jo galu galā pat vislabākajā likumā jūs nevarat ietvert pilnīgi visas dzīves situācijas. Un ja mēs centīsimies formulēt likumā pārāk detalizēti un precīzi, tas e, var būt ļoti pretproduktīvi un mazināt skaidrību, jo ietvers var būt pārāk šaurs. Uh, Tāpēc um, varbūt nevien šis termins nepareiz, nepareiz rīcība ir kāds pārkāpums vai wrongdoing, tas nav tik svarīgi. Drīzāk ir jādomā par uh, kategorijām un par sārakstu, tā, ka, lai būtu, bet tam nav jābūt izsmeļošam, jābūt arī iespēja mm, iekļaut citas situācijas. Galu galā tiesai Eh, vajadzēs lemt procesa galā par to, vai attiecīgajā informācijas sniegšanā bija draudz sabiedrības interesēm, bet jebkurā gadījumā vienmēr pastāv kaut kāds tāds prognozējumības elements, eh, katrā ziņā šai normai būtu labāk būt tādai plašākai un ne, nevajadzētu eh, rakstīt pārāk preskriptīvi. Es pilnībā piekrīt iepriekšējai runātāji. Ļoti bieži ir situācijas, kad attiecīgais indivīds jūt, ka kaut kas nav pareizi, bet varbūt tas tā nemaz nav. Varbūt uh, arī ir kāda informācija, kas nesaskan ar iepriekš noteiktajiem kritērijiem par sniedzamo informāciju. Bet pats svarīgākais ir šī procedūra Un eh, kas notiek ar šo informāciju, ko sniedz trauksmes cēlējs, eh, kā tā tiek izvērtēta, novesta līdz izpētē par to, vai tiešām šeit ir eh, bijis kāds pārkāpums. Un dažkārt mēs fokusējamies tik ļoti uz šo individu, ka aizmirstam par informāciju, kas ir sniegta. Mm, varbūt nevajadzētu pārāk daudz akcentēt šo individu aspektu, vai tas ir reasonable belief vai wrongdoing vai kāds cits vārds. Uh, drīzāk jābūt ir procedūrai, kā nodrošināt to, ka sniegtā informācija tālāk tiek izskatīta un neatstāta novārta. Paldies, un pēdējais īsais jautājums, viena minūte, eh, Orbāns Krespo. Um. Jā, pavisam īsi. Nesaņēma atbildi. Kā jūs uzskatāt? kā mēs varam uzlabot direktīvu par uh, uzņēmējdarbības noslēpumiem. Uh, to notika darbs pie direktīvas uzlabošanas parlamentā. Cik lielā mērā tas izraisa problēmas, raugoties uz uh, trauksmes cēlāju un uh, par uh, uzņēmumu noslēpuma aizsardzību. Jūri komitejā tika pieņemts dokuments ekon ir eh, cita grozījuma vēl apstiprināta, tad jāparaugās, kā tas viss uh, savstarpēji sadarbojas. Vai ir iespēja saņemt uh, informāciju no trakšu cēlāja, un ir arī vēl iespēja, ko pieminēja, ka komisija un Eiropas prokuratūra varētu izvērst rīcības iespējamām apsūdzībām. Gribētu zināt, kā Kāds ir jūsu viedoklis par to? Attiecībā uz uh, komerc noslēpuma direktīva, ko tā uh, saka, tā nekavē aizsargāt uh, trauksmes cēlējus, tas ir viens no izņēmumiem šajā komerc noslēpuma direktīvā, bet direktīvā, protams, uh, tā kā tur tiek aizsargāts šis noslēpums, tad uh, trauksmes cēlējs ir tomēr izņēmums. Uh, tas nekādi nekavē viņu aizsargāt tomēr. Bet svarīgi ir arī atsaucoties uz uh, jautājumu, kas tika uzdots par uh, definīcijas elementiem. Es domāju, ka runājot par trauksmes cēlējiem, vajadzētu veidot tādu pēc iespējas plašāku definīciju un dot priekšroku definīcijai. Uh, kas attiecas uz ziņošanu sabiedrības interesēs, lai nebūtu nekāda denunciācija un tā tālāk. Un es domāju, ka definīcija ir jāsasaista ar šo te pakāpenisko aizsardzību un šiem ziņošanas kanāliem, kas man šķiet uh, izšķirīgi svarīgi, lai uh, nodrošinātu trauksmes cēlēju aizsardzību, ņemot vērā arī uh, Uh, uzņēmuma intereses un arī sabiedrības intereses. Ir jāsabalansē šīs dažādās intereses, uh, kas arī ir minēts komerces noslēpuma direktīvā. Un tas būtu arī uh, jāņem vērā šajā definīcijā. Paldies! Vai jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? 30 sekundes, lūdzu. Es gribēju tikai pateikt, ka komerces noslēpumu uh, direktīva tiešām bija satraucoša attīstība, un tas ir informācijas nopludināšanas eh, kontekstā, ka tur tas legāli var notikt uh, organizācijās. Un uh, šī uh, informācijas sniegšana, um, jā, bet nevar slēpt. Uh, um, pārkāpumus, un to nedrīkst pieļaut, um, piemēram, ar komerces noslēpumu nedrīkst aizsegt pārkāpumus. Paldies, pateicos mūsu ekspertēm. Tas bija tiešām ļoti informatīvi, pozitīvi, ka visas ielūgtās uh, bija sievietes. Jūs uh, norādījāt uz daudzām svarīgām lietām, jo īpaši mūsu referentiem, Rožērs kundzei, Kofordam Riečekungam, kungam Un es gribētu pateikties Svabuds kungam, jūrī komitejas priekšsādātājiem par labo sēdes vadību. Un eh, priekšsādātājs saka paldies arī eh, tūkiem. Mēs eh, runājām divas stundas, divas minūtes. Tā bija ļoti interesanta diskusija. Visiem to labāko. Ja nepieciešams, mēs pie jums vēl vērsīsimies. Tagad sēdi slēdz. Paldies. Okay. Good.